Bardzo proszę już o spokój. Rozpoczynamy sesję popołudniową. Lūdzu, apsēdieties savās vietās, lai mēs varam ķerties pie uh, pēcpusdienas darba cēliena. Es jau paziņoju, ka tagad mums ir tas prieks mūsu rindās sveikt padomas priekšsēdētāju Atanasijos Cafāris kungu, kas ir uh, Grieķijas lauku attīstības un pārtikas ministrs. Prezydencji zawsze tego typu spotkania się odbywają. Jesteśmy prezidentūras laikā mēs vienmēr organizējam tādas tikšanās un esam patiešām ārkārtīgi priecīgi, ka ministra kungs ir mūs pagodinājis ar savu klātbūtni. Pirms uzsākt diskusijas, vēlējos jūs informēt, ka pie mums ir ieradusies delegācija. Tie ir lauksaimnieki no Portugāles. Mēs viņus sveicam sanāksmē. Viņus ir uzaicinājis pat Rānevešs kundze un esam ļoti priecīgi jūs redzēt šeit. Tātad um, tagad mēs piedzīvojam ļoti interesantus brīžus tieši pirms uh, KLP reformas īstenošanas. Ministre kungs, mēs patiešām vēlamies uh, no jums dzirdēt, kādas ir Grieķijas prezidentūras prioritātes lauksaimniecības lauciņā. ņemot vērā nesen pieņemtās eh, KLP reformas vadlīnijas. Parlamenta agri komiteja ļoti centīgi strādāja, lai reformu varētu pārvērst realitātē, un saskaņā ar Lisabonas līgumā atrunāto mūsu kompetences ir pieauguši, līdz ar to mums ir arī papildus pienākumu un atbildība. esam noslēguši šo darba cēlienu un ir pienācis laiks ķerties pie eh, reformas īstenošanas. Savs darāmais ir gan Eiropas komisijai, gan dalību valstīm. Un uzskatu, Daudz kas, protams, būs atkarīgs no prezidējošās valsts padomē. Tāpēc uh, vēlamies jūs uzklausīt. Lūdzu. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί αγρότες. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, godātie deputāti, godātie lauksaimnieki. Man ir liels gods šeit atrasties jūsu vidū brīdī, kad Grieķija jau piekto reizi ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Un es gribu iepazīstināt lauku saimniecības un lauka attīstības komiteja ar mūsu prezidentūras programmu. Un uh, mēs vēlamies apspriest ar uh, līdz likumdevējiem šos uh, jautājumus. Mēs strādājam pilsoņu, sabiedrības un lauksaimnieku interesēs. Kad mēs runājam par lauksaimniecību un zvejsaimniecību, tie ir pīlāri, kas uh, rada izaugsmi, nodarbinātību un rada uh, bagātības Eiropas Savienībā. Es gribētu teikt dažus vārdus par Grieķijas prezidentūras horizontālajām prioritātēm. Pirmkārt, stiprināt izaugsmi, nodarbinātību un uh, uh, kohēziju, un tas ir saskaņots ar budžeta disciplīnas ievērošanu. Nākošā prioritāte ir e, pilsoņu sabiedrības uzticības stiprināšana Eiropai un eiro. Tālāk ir uh, ārējie izaicinājumi Eiropas Savienības. Uh, Eh, migrācijas jautājumu mēs piedzīvojam pie Eiropas Savienības jūras un sauzemes robežām eh, traģiskus eh, notikumus. Grieķijas prezidentūra vēlas dot jaunu impulsu Eiropas Savienības jūrniecības politikai. Šeit ir tematiskās prioritātes, kas sasauc ar visām uh, citām mūsu izvirzītām prioritātēm. Un tagad pievēršos lauksaimniecībai kā tādai. Kā norādīja komitejas priekšsēdētājs, ir apstiprināta KLP reforma, tagad mums ir jānodrošina glūda pāreja uz šo reformu, lai neradītu sarežģījumus lauksaimniekiem viņu darbā un uh, ieguldījumos. Tāpat mums ir jāizvērtē daži KLP pasākumi, lai noskaidrotu, vai nav iespējams veikt zināmas uzlabojumus. Mums ir jāstiprina lauksaimnieku pozīcijas ģimenes uh, saimniecību uzņēmumi pārti, uh, uzņēmumu vieta pārtiks ķēdē Mums lauksaimniecība ir jāpadara rentabla lauksaimniekiem, jānodrošina, lai tiktu ievēroti vides aizsardzības pasākumi, tāpat ir jādomā par visas sabiedrības un patērētāju interesēm. Mūsu Eiropas Savienībā lauksaimniecība ir ļoti eh, daudzveidīga, un tās ir arī priekšrocības mūsu konkurētspējai. Mums ir jādomā par kvalitatīvu, vispār pazīstam un drošu uh, pārtiks preču ražošanu Eiropas Savienībā. Un uh, tas ir arī paredzēts mūsu programmā. Mēs rūpēsimies pirmkārt par KLP reformas īstenošanu. Uh, Eh, tas šī reforma ir mūsu kopīgs panākums, tās apliecina, ka mēs kopīgiem spēkiem varam efektīvi darboties Eiropas Savienības lauksaimniecības interesēs. Tagad komisijai paredzētajos termiņos ir jāapstiprina deleģētie akti, kā tas ir paredzēts eh, KLP reformā. mēs uh, nolēmām īstenot šo reformu, jo mēs vēlamies strādāt visi kopīgiem spēkiem, sadarbojoties Eiropas Savienības institūcijām saskaņā ar Lisabonas līgumu, parlamentam un padomei ir jāpārbauda, vai šie akti atbilst uh, noteiktajai politikai. Grieķijas prezidentūra cer, ka par spīti sākotnējam satraukumam komisija ieklausās dalību valstu ekspertos Eiropas parlamentā un ka šie deleģētie akti atbildīs politiskās vienošanās būtībai. Parlaments un padome Uh, nodrošinās, lai lauksaimniekiem būtu stabila darbības vide. Uh, tālāk runājot par lauksaimniecības eh, ražojumu popularizēšanu. Tā arī ir viena no prioritātēm. Mēs vēl esam tikai sākuma fāzē. Uh, padomē, bet komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu modernizēt šādu veicināšanas un popularizēšanas režīmu, lai, un mēs esam gatavi sadarboties ar citām institūcijām, lai rāstu labākos risinājumus, jo šim jautājumam ir arī ārējās dimensijas. Mēs ierosinam strādāt uh, paralēli un īstenot informācijas apmaiņu starp Eiropas parlamentu un padomi, lai uh, veiktu sagatavošanās darbus tā, lai varētu pabeigt šo darbu Itālijas prezidentūras laikā. Uh, Augļu un dārzeņu jautājums arī ir svarīgs Eiropas Savienības reģioniem, tās ekonomikai un lai nodrošinātu veselīgu uzturu iedzīvotājiem. Mēs esam paredzējuši ar lielu uzmanību izskatīt eh, komisijas eh, sagatavoto ziņojumu, ko saņemsim šā gada pirmajā trimestrī attiecībā uz uh, reformu un uh, pasākumu pārskatīšanu šai jomā līdz 2016. gadam. Piena uh, lopkopība arī ir ļoti svarīga nozare Eiropas Savienības lauksaimniecībā, un mēs jau esam uzklausījuši komisijas aicinājumu apspriest uh, šīs nozares nākotni ņemot vērā to, ka ir apstiprināta piena pakotne. Šobrīd eh, varbūt ir pienācis brīdis arī domāt par to, vai visi pasākumi piensaimniecības nozarē kas ir īstenot saskaņā ar KLP, ir adekvāti, tīpaši domājot par tiem reģioniem, kur ir eh, īpaši grūti uh, atstākļi šīs nozars attīstībai. Uh, tāpat uh, mēs domājam par tādām iniciatīvām, kas ir paredzētas uh, dārzkopības nākotnes nodrošināšanai, piena ražošanai, sarežģītākos reģionos. Tas nozīmē, ka mums šeit ir kopīgas intereses. Padome gaida arī komisijas priekšlikumu tuvākā laikā par uh, lauksaimniecības produktu piegādi skolā. Mēs izvērtēsim tehniskos aspektus un uh, ir padome arī vēlas saņemt progresa ziņojumu. Uh, lēmumi, kas Tāpat mēs zinām, ka Eiropas Savienības iedzīvotājs interesē bioloģiskā lauksaimniecība un ir atbalsts likumdošanas vienkāršošanai. Šai ziņā komisija atzīst, ka ir vājie punkti šajās normās un tie būtu jāpārskata. Grieķijas prezidentūra augstu vērtē komisijas uh, no no domu martā nāk klajā ar jaunu priekšlikumu, un mēs esam gatavi to izskatīt. Komisijas ziņojums par salu lauksaimniecību izvērtē gan priekšrocības, gan grūtības, kas rastos, ja tiktu veikti specifiski pasākumi. Mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas parlamentu, lai izvērtētu, vai pēc šā paziņojuma būtu nepieciešams eh, naklajā ar likumdošanas priekšlikumu. Padomē mēs vispirms apspriedīsim šo jautājumu Uh, īpašajā lauksaimniecības padomas sēdē. Eiropas Savienības lauksaimniecības daudzveidība, tās uh, raksturīgās vietējās uh, iezīmes. Ja ir saskaņojamas ar uh, ģimenes saimniecību attīstību, un šādas uh, ģimenes saimniecības uh, ir plaši pārstāvētas dažādos Eiropas Savienības reģionos. Mēs zinām, ka šajā jomā Eiropas parlamenta lauksaimniecības komiteja ir nākus klajā ar daudzām iniciatīvām. Padome ar apmierinājumu saņēma pakotni par uh, lopkopību. Darba grupā uh, diskusijas ir sākušās jau jūnijā, un mēs esam paredzējuši sagatavot pirmos kompromisu tekstus, ņemot vērā dalību valstu viedokļus. Tai pašā laikā Grieķijas prezidentūra ar uzmanību sekos Eiropas parlamenta darbam, uh, lai pēc iespējas veicinātu starp institūciju sarunu norisi, kas uh, notiks nākamā parlamenta sasākuma laika. Tālāk par augu izcēlesmēs produktiem mēs strādāsim kopīgiem spēkiem Grieķijas prezidentūra ar padomi. Uh, un parlamentu, lai um, būtu iespējams panākt vienošanos. Mēs zinām, kādas bāžas ir pauduši atsevišķi parlamenta deputāti un arī politiskās grupas, ņemot vērā problēmas, kas saistīts ar šo priekšlikumu. Padome izvērtē uh, uzmanīgi šo priekšlikumu, it īpaši izvērtējot tā ietekmi ir ļoti svarīgi izvērtēt uh, varbūtējo ietekmi, jo ir runa par uh, politikas uh, maiņu. Protams, daudz kas ir vēl jādara, lai noteiktu skaidrus noteikums un nodrošinātu juridisko paļāvību. Tālāk par regulu attiecībā uz veterinārā un fitosanitārā sektora izdevumu pārvaldību. Mēs ceram pabeigt šās, šis regulas pieņemšanu līdz parlaments sākuma beigām, panākot politisku vienošanos. Priekšlikums par obligātu gaļas izcelsmes norādi uh, pārtikas, pārstrādātos pārtikas produktos arī šis jautājums virzās uz priekšu. Uh, runājot par citiem uh, jautājumiem, kas nāks, nonāks drīz mūsu darba kārtībā, mēs strādāsim tad, ja būs nodrošināti visi nepieciešamie apstākļi šādu darbu turpināšanai. Mūs būsim gatavi eh, veikt eh, nepieciešamos tehnisko sagatavošanās darbus virknē jautājumu. Piemēram, esam gatavi sākt strādāt pie jautājumu par dzīvnieku klonēšanu visi tie, kas interesēs par šo jautājumu, zina, cik tas ir uh, sarežģīts un pretrunīgs. Uh, ir uh, arī uh, zināms, ka šo jautājumu uh, apspriež vides komiteja un parlaments par to interesēs un mēs turpināsim uzklausīt parlamentu viedokli. Priekšsēdētāja kungs, es īsumā jums uh, pastāstīju par Grieķijas prezidentūras prioritātēm lauksaimniecības jomā. Mūsu prezidentūra strādā Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā demokrātija ir svarīga Eiropas Savienības darbībai. Mēs strādāsim mm, realistiski un sadarbībā ar Eiropas parlamentu, un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs kopīgiem spēkiem rastu uh, risinājumus un nonāktu pie konkrētiem rezultātiem arī sarežģītos jautājumos. Priekšsēdētāja kungs, esmu gatavs atbildēt uz uh, jūsu komitejas un jūsu paša jautājumiem. Lielas paldies, ministrs kungs. Ārkārtīgi interesanta prezentācija. Jūsu prezidentūra tiešām būs tāda īpaša vana Jūsu laikā būs jāpieņem ļoti daudz svarīgu lēmumu saistībā ar KLP, jeb kopējo lauksaimniecības politiku, un tam, protams, būs vajadzīgs arī no jūsu puses izdarīt ļoti svarīgus centienus, un mēs ar to rēķināmies. Kā jau tas ierasts, mēs sāksim tagad ar jautājumu raundiem. Vispirms došu vārdu grupu koordinātoriem. Pirmais no viņiem ir Desakungs, lūdzu. Jā, dank, Herr paldies priekšsēdētāju kungs, paldies arī ministra kungam par viņu uzstāšanos. Ļoti jauki, ka esat ieradies pie mums lauksainiecības komitejā un stāstāt par Grieķijas prezidentūras prioritātēm. Nākamo mēnešu laikā eh, KLP reformai ir jātop īstenotai. Uh, Un es īstenībā esmu um, patiešām nobažījies, jo šķiet, ka komisija izstrādājot deleģētos tiesību aktus ir novirzījusies no politiskās vienošanās. Piemēram, runājot par aktīvā lauksaimnieka definīciju, iepazīstoties ar komisijas dokumenta pirmo uzmetumu, uh, tur ir vienkārši vesela kaudze birokrātijas Tur ir jānosaka, cik eh, daudz šis cilvēks nopelna eh, nodarboties ar lauksaimniecību un cik ar citiem rūpeliem. Nu, kas notiek manā reģionā Bavārijā? Ja ir piemēram 5 hektāra apstrādājamās zemes un šis cilvēks vēl saņem, eh, viņam vēl ir tāda brīvdienu māja, viesu nams ar kādām 20-30 gultām, tad īstenībā viņam ir jāmaksā augstākas nodevas, un cilvēki, kas patiešām strādā smagos apstākļos, tiks vēl dubulti sodīti. Nu, nedrīkst uzlikt tik lielu bi birokrātisko nastu, un cilvēkam tā tad ir jānorāda, no kādi ir viņa galvenie ienākuma avoti, un tas man nav paprātam, jo es uzskatu, ka politiskā vienošanās ir jāievēro un nevajadzētu šeit arī iejaukties dalībvalstu darīšanās. Otrām kārtām tik runāts arī par jaunajiem lauksaimniekiem. Arī šeit ir radušās lielas problēmas, eh, ir tā, ka ir eh, tā, ka, piemēram, tēvs un dēls strādā vienā uzņēmumā, un tad ir ļoti grūti sakārtot visus papīrus saskaņā ar komisijas priekšlikumu, un tas arī nav Uh, saskaņā ar mūsu vienošanos tālāk zaļināšana. Nevar būt tā, ka komisija uh, izstrādā priekšlikumus runājot tikai par konkrētām kultūrām, ko drīkst stādīt. Domāju, tas arī nav saskaņā ar uh, pamattiesību aktiem. Dalību valstīm ir jālēma, kādas kultūras uh, stādīt galu galā. Ja runājam par zaļināšanu, jārunā par starpkultūrām, un e, tad šeit patiešām ir jārīkojas. Es gribēju jums pavaicāt, vai e, sadarbojoties ar parlamentu, jūs patiešām parūpēsieties, lai deleģētie tiesību akti tikt īstenoti, kā mēs esam e, vienojušies, nevis ņemot vērā tikai patočinkunga piedāvājums. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tālāk Kapulas Šantus, lūdzu. Obrigado, senhor presidente. Eu também queria. Paldies, priekšādātāji. E Arī es gribētu sveikt ministru šeit. Un, protams, vēlu Grieķu prezidentūrai veiksmi un panākums. Ministra kungs, jūs noteikti spēsiet pildīt savus uzdevumus Mēs jau vērojam, cik aktīvi jūs pēdējos pāris mēnešus piedalījāties debatēs eh, līdz brīdim, kamēr tika nonākts pie iestāžu vienošanās. Un, nu, lūk, mūsu priekšā ir vēl viens ļoti svarīgs uzdevums. Jo reforma jau vēl nav noslēgusies, tieši tā kā Deskungs nu pat teica. Mums ir ļoti uzmanīgi jāsako līdzdeleģēto aktu procedūrai, jo, kā jau tika teikts, pārasti tas pats eh, sarežģītākais slēpjas tieši detaļās. Mums jābūt piesardzīgiem. Uh, Nevēlamies taču, lai būtu ārkārtīgi detalizēta regula un tādējādi tā nespēja īstenot šo vienošanos pēc tās pat, patiesā gara. Nu, bet es ceru, ka pie šīs tēmas mēs vēl atgriezīsimies, mums izdosies panākt ļoti līdzsvarot vienošanos. Nu, mēs varēsim atspoguļot arī parlamenta nostājumu, padomu cerams to ņems vērā. Protams, ka jūs, prezidentūra ministra kungs, nebūs viegli jums tiešām būs faktiski jāpaveic darbs pusē no parasti prezidentūrai atvēlētā laika. Parasti jums tiek pie, piešķirt seši mēneši, bet, nu, mēs jau aprīļa vidū šo bodīts laiksim ciet. Un tāpēc, eh, nu, jums būs šis darbs līdz tam laikam arī jāpaveic. Darbs, ko jūs mums esat, programma, ko likuši priekšā, patiešām ir atbilstīgi, tas atbilst arī laika garam. Tā ir moderna, detaļās varbūt neiedziļināšos jo, principā, piekrīt jūsu prioritātēm. Es tikai patiešām ceru, ka jums izdosies tās arī sasniegt. Ir divi jautājumi, ko gribētu jums uzdot un uz ko gribētu vērst jūsu uzmanību, un lūkšu jūs sīkāk pastāstīt par savu pieeju no prezidentūras puses tieši šajos gadījumos. Pirmām kārtām par deleģētajiem aktiem runājot. Kā jūsuprāt var risināt šos diezgan strīdīgos jautājumus? Un vēl viena lieta, ko pieminējāt sēklu jautājums. Mēs neesam šai jautājumā pieņēmuši lēmumu, bet, nu, sāku pamazām tā izskatīties, ka tomēr šo lēmumu pieņemsim vēl līdz mūsu sasaukuma beigām. Tas nozīmē, ka mums vajadzēs atkal atgriezties pie jums kā prezidentūras un jūs izšķirīgās lomas. Jo jāsaka, šis jautājums tomēr nav tāds, kas būtu piemērots skatīšanai uh, parlamenta vēlēšanu kampaņas laikā. Nu, varbūt, ka debats būtu daudz vienkāršāks un racionālāks, ja šo jautājumu, šī jautājuma izskatīšana pārlikt uz nākamo sasaukumu. Tāpēc mm, gribu jums vaicāt lūko, ko jūs domājat par šo jautājumu? Kāda ir jūsu uzskata? Vai jums vajadzētu turpināt darbu tagad, ņemot vērā šos ļoti delikātos apstākļus un spiedienu no sabiedrības viedokļa puses, ja vēlāk. Tas tiešām ir pretrunīgs jautājums. Paldies, turpina priekšsādātājs. Tālāk Hauslinga kungs. Ja, ministra kungs, Arī zaļo grupas vārdā gribēju jūs šodien sirsnīgi sveikt mūsu vidū. Protams, arī mums ir jautājumi, ko uzdot prezidentūrai. Viens no tiem ir visai steidzams. Vācijā par to norisinās ļoti kaislīgas diskusijas, proti ģenētiski modificētas kukurūzas pieļaušana atkal ir dzirdēti pretrunīgi izteikumi par izvēlēto procedūru, bet es gribēju galvenokārt pavaicāt, ka pēdējo reizi šī kukurūza tika testēta 2009. gadā. Nu, vai nav pienācis pēdējais brīdis tagad atkal mm, uzsākt jaunu pārbaudu procedūru? Nu, varbūt nevajadzētu tikai eh, visu sasteigt un streipt karstu, pieļaujot īsi pirms vēlēšanām pēdējā brīdī eh, ģenētiski modificētu kukurūzas šķirni. Jūs noteikti esat arī dzirdējuši, ka komisija ir paziņojusi marta beigās piedāvāt jaunu bioloģisko eh, regulu Nu, drīzāk tā nebūs pilnīgi jauna regula, tā būs pārstrādāta vecā regula, bet, nu, marta beigas tas mums nedara īsti nevienā uh, vietā un uh, uzsākt debates par bioregulu, nu, ko jūs par to domājat? Mums nebūs pietiekam daudz laika, lai par to te runātu un apspriestos un vispār saprast, ko mēs par to visu domājam. Domāju, ka protams, tas uh, nenāks par labu arī mūsu lauksaimniekiem. Tad uh, priekšlikums tiks izstrādāts marta beigās, un mēs uh, varēsim pie tā atgriezties tikai gada beigās. Jūs runājat arī par klonēšanu ko par to domā padomes um, prezidentūra, tā tad uh, kādā ir jāizskatās marķēšanai, nevis klonēto uh, dzīvnieku, klonēto lopu marķēšana, bet to pēc taču marķēšanu. Komisija uzskata, ka ir uh, šādam marķējumam jābūt, ka jātiek marķētiem tikai klonētajiem lopiem un nevis to pēctečiem. Bet mēs uzskatām, ka arī nākamā paudze ir jāmarķē. Jūs pārstāvat valsti, kur ir smagi skārusi krīze un ir arī daudz grūtību tieši lauksaimniecības sektorā, it sevišķi e, mazie vidējie uzņēmumi mazās vidējās saimniecības cīnās ar lielām grūtībām, vai jūs to esat e, vēlējušies iekļaut savā darba kārtībā, kā pievērst vairāk uzmanības tieši šīm saimniecībām, kam KLP noteikti arī dzīvi neatviegloja. Uh, mazajām saimniecībām, protams, ir jāgādā par savu eksistenci un varbūt, ka krīzes laikos ir jābūt īpašām iniciatīvām, lai šo cilvēku intereses paturētu prātā. Paldies! Bardzo dziękuję. W tej chwili pan poseł Wojciechowski. Paldies, paldies, atkal saka priekšsādātājs. Tālāk Vojčakovska kungs un pēc tam Nikolson kungs. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Paldies, priekšādātā. Ministra kungs. Paldies, ka tik lieliski izklāstījāt mums Grieķijas prezidentūras mērķus. Tiešām jāsaka, jūsu prezidentūras laiks, nu, nebūs tāds tipisks, tā kā tas parasti ir, ņemot vērā, ka parlaments sasaukuma pilnvars beigsies. Un turklāt eh, jūs prezidentūras laikā noslēgsies arī tāds ļoti garš darba cikls, to starp arī KLP reformu, budžeta lēmumiem būs jā, jābūt pieņemtiem līdz sasākuma beigām, un tāpēc, nu, jāsaka, varbūt, ka jūs prezidentūrā tik apjomīgi darbi ir mēs priekšā nestāv, jo lielākais darbs jau ir aiz muguras. Un savukārt tas reālais darbs vēl ne, netiks uzsākts. Bet varbūt tas ir tomēr arī tas īstākais laiks, kad iedziļināties nedaudz pārdomās. Grieķijas prezidentūrai ir visas iespējas un liels potenciāls uzsākt debats par ļoti daudziem jautājumiem, kas pieņemsies nozīmībā nākamā parlamenta sasaukuma laikā. Daži no mums jau droši vien šeit atgriezīsies un par to spriedīs arī tad, Un arī šīm debatēm pilnīgi noteikti būs jāturpinās. Un tāpēc vēlos pievērsties vairākiem jautājumiem, kas prasa mūsu uzmanību. Nu, tā piemēram jautājums, ko mums nav izdevies pilnībā atrisināt šī sasaukuma laikā, jeb varbūt, nu, es pat teiktu tā, ka mums ir, eh, nu, mēs pat esam izgāzušies savus centienos to atrisināt. Ko ar to domāju? Domāju, šis ļoti milzīgās domstarpības par jautājumu tiešie maksājumi. Uh, starp dažādām dalību valstīm Eiropas Savienībā. Es saprotu, ministra kungs, ka jūs pārstāvat tādu dalību valsti, kas faktiski šeit nevarētu īpaši sūdzēties. Bet tā tomēr ir Eiropas mēroga problēma, tīpaši jaunajām dalību valstīm. Jo mēs, jāsaka, izjūtam diskrimināciju tieši tiešo maksājumu kontekstā. Saka to kā deputāts, kas nāk no politiskās grupas, kas ierosināja tiešmaksājumus Eiropas Savienībā pārskatīt. Mēs taču esam pārgājuši tagad uz tādiem maksājumiem, kur aprēķini tiek veikti pamatojoties uz teritoriju. Mēs toties uzskatām, ka šiem maksājumiem vajadzētu būt daudz vienlīdzīgākiem, nevajadzētu būt tik lielām atšķirībām. Tas, protams, ir milzīgs izaicinājums. Mūsu priekšā ir arī citi izaicinājumi, nu, piemēram, dzīvnieku labturība vai ģenētiski modificētie organismi, jeb ģēmo. Nu, jāskatās, cik atvērti esam pret šiem ģēmo, jeb gluži otrādi, nu, izturamies noraidoši. Kolēģi jau minēja klonēšanu. Jā, ir virkne ļoti svarīgu un ļoti aktuālu tematu debatēm. Arī šīs prezentūras laikā. Uh, Jūsu prezidentūra būs tā prezidentūra, kas ievadīs jauno parlamenta sasaukuma darbu. Nu, varbūt tāpēc to varētu izmantot arī tieši šādā diskusiju garā. Tā nav jābūt tādai prezidentūrai, kas pieliek kaut kādu punktu vai iezīmē kaut kādas beigas vai pauzi. Nē, nu, ir jau zināmā mērā tā, ka darbs apstāsies no aprīļa vidus. Un pēc tam jums jāsaka šeit partner, partneru Eiropas parlamentā nebūs bet domāju, ka tā varbūt ir tāda, tāda piemērota vieta, piemērots brīdis, kad piestāt un padomāt par nākotni. Bardzo dziękuję. Lielas paldies, priekšādātājs turpina. Tālāk došu vārdu. Pat Raunevešas kundzei. Obrigada, eh, senhor presidente. Paldies, priekšādātāji. Iesākumā grib, gribētu teikt paldies ministram par ierašanos un gribētu paust atbalstu viņam ne tikai par to programmu, ko viņš mums izklāstīs attiecībā uz lauksaimniecību, bet arī par daudzām citām lietām, ko viņš savā mm, ievadrunā teica un kas man ārkārtīgi interesē. Protams, ka vēla jums panākumus, uh, jūs centienos veidot vienotu Eiropu. Nu, virkne lietas, kas man īpaši interesēja jūsu teiktajā. Nu, pirmā no tādām bija Lūkas, piensaimniecības sektors. Jūs teicāt, ministra kungs, ka milka, be, piena pakotnes pievienošanas rezultāti būtu jāizvērtē, un, bet, nu, jāsaka, no manas puses varētu teikt, ka rezultāti, ko izvērtēt, īpaši daudz jau nav, jo ir daudz valsts, kas nemaz vēl nav sākušas īstenot šo piena pakotni. Jūs turklāt uzdevāt jautājumu, vai pasākumi, kas ir pieņemti līdz šim, būs pietiekami, lai tiktu pāri krīzei. Arī piensaimniecības sektorā mēs zinām, ka piensaimniecības sektorā krīze mēdz būt cikliska. Tā atkal atkārtojas. Nu, parasti, kad uzzinām kaut ko labu, tad parasti tam līdz nāk arī kādas sliktas ziņas. Ir tādas teritorijas Eiropā, kur lauksaimniecība ir ļoti lielā mērā atkarīga no piensaimniecības. Es pat gribētu teikt, ka nav mums vēl bijis tādas patiesas piena reformas. Tas, ko esam dzirdējuši, bija tikai tas, ka, lūk, nu, neko īsti nevar darīt, bet, lūk, tika pieņemta piena pakotne. Pagājušā gada septembrī komisija turklāt grasījās nākt klajā ar jauniem pasākumiem šai jomā. Bet, jāsaka, līdz šim joprojām nekas nav noticis, un vienīgais, kas ir parādījies, uh, ir tas, ka esam tagad skaidram gaiši informēti, ka lūdzu līdz 2015. gadam kaut kas tiks darīts. Un tad, lūk, tiek runāts un spekulēts par daudziem dažādiem sektoriem, kas nebūtu nav atbilstīgi konkrētos reģionos, īpaši dienvidu valstīs. Nu, nav jau tā, ka mums Eiropā pietrūks piena, piena būs gana bet tās teritorijas, kurās tradicionāli ražo pienu, kā piemēram manā valstī, respektīvi Portugāles ziemeļos un Azoru salās, kā jūs zinat, tas ir tāds ļoti nomaļš reģions, kur lauksaimniecība lielā mērā atkarīga no piensaimniecība. Šīs teritorijas sastaps ar nopietnu risku ar to brīdi, kad kvotu, beigs, kvotu sistēma beigs savu darbību un tāpēc es domāju, ka vajadzīgi papildus pasākumu šiem vismazāk labvēlīgiem reģioniem, un gribu jums jautāt, ko grasties darīt lietas labā šajā sektorā. Tur tiek nodarbināti ļoti daudz lauksaimnieku Eiropā, un tas ir īpaši aktuāli dienvidu valstīm, un tās saskaras ar nopietnu risku, ka piensaimniecība tur varētu kļūt neilgtspējīga. Otrām kārtām ar reformu cieši saistīts arī jautājums par ieņēmumu taisnīgu sadali visā šajā lauksaimniecības uzņēmē darbības ķēdē. Jo, lai cik laba nebūtu jūsu reforma, un tā varbūt ir vienkārši izcila, mēs gan zinām, ka tāda tā nav, bet pat ja tā būtu bijusi izcila, pat tādā gadījumā, kamēr mēs neesam pārliecinājušies, ka ieņēmumi no šīs uzņēmē darbības tiek sadalīti taisnīgi visā pārtiks ražošanas ķēdē, mēs nevarēsim nonākt pie tāda lauksaimniecības sektora, kas zaļumu plaukst. Nepietiek ar tikai, tikai ar to, ka mēs investējam un e, KLP. Nē, mums jāskatās arī uz monētas otru pusi, mums jādomā par taisnīgu ieņēmumu sadalu visā pārtiks ražošanas ķēdē. Nu, diemžēl Eiropas līmenī pasākumi, kas tiek īstenot šajā virzienā, ir bijuši ļoti, nu, tādi kautri un pieticīgi. Līdz ar to es baidos, ka, ja mēs nedrīksim kaut ko patiešām efektīvu šai ziņā, tad tādā gadījumā KLP reforma kā tāda faktiski patiešām neradīs tos rezultātus, eh, ko mēs no tās gaidām. Ministra kungs, jūs, protams, arī ļoti delikāti pieminējāt šīs ģimeņu saimniecības un ģimeņu uzņēmumus bet tagad, 2014. gadā, atcerēsimies, ka gads ir nosaukts par ģimeņu saimniecību gadu, un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi skatīties uz šo lauksaimniecības sektora daļu, kas taču, protams, ir atbildīgi par to galveno saikni ar sabiedrību. Te nerunājam par peļņu nesošiem uzņēmiem, nē, runājam par kultūru vēsturiskām saiknēm. Un tieši ģimeņu saimniecības ir tās, kas veido šo kohēziju, šo saskaņotību lauku apvidos un rada arī darba vietas tieši tā, kā jūs minējāt. Vai jūsu prezidentūra domā par tādām iniciatīvām un pasākumiem, kas ļautu attīstīt attīstīt šo globālo un Eiropas projektu, kas ir ģimenes saimniecība. Es gribētu dzirdēt, kas jums par to sakāms. Un visbeidzot, mans pēdējais jautājums, ja nu drīkstu jums vēl to jautāt, par salām. Vēlos atsaukties uz posēsalu, kas ir uz posē pro, pro, programmu, kas ir paredzēta tieši attālajiem reģioniem. Šobrīd tā tiek skatīta eh, padomē un tā tālāk, līdz to diskusijas būs Bartā. Tātad esam lūk nonākuši pie jaunas pozēja programmas regulas. Programma ir līdz šim darbojusies ļoti atbilstīgi. Vienīgā problēma, kas ar to bija, bija tā, ka tai nebija pietiekama finansējuma. Finansējumu nepietiek nekad. Finansējums vienmēr izbeidz ātrāk kā vajadzīgs, bet pētījumi liecina, ka šī programma patiešām ir darbojusies ļoti adekvāti attālajos reģionos. Un tāpēc, ministra kungs, gribu jums vaicāt. Kāda ir Grieķijas prezidentūras nostāja attiecībā uz posē programmu? Šobrīd jāsaka, nekāds lēmums vēl nav pieņemts, un zemnieki, lauksemnieki attālējos reģionos ir ļoti nobažījušies par to, ka jebkuras izmaiņas varētu visu vērst uz slikto pusi. Bet paldies vēlreiz par to, ka ieradāties, un lai jums veicas. Bardzo dziękujemy i w tej chwili zabierze głos pani poseł. Paldies. Tagad došu vārdu Hanenes Garsīs kundzei. Sí, muchas gracias, señor Sikerski. Quería agradecer al señor eh, ministro. Paldies, Sikerski kungs. Es vēlējos izmantot izdevību un pateikties ministra kungam, Grieķu prezidentūrai. Paldies, ka ieradāties pie, manis, pie mums un eh, pastāstījāt savas prioritātes. Gribēju pievērsties uh, kādam jautājumam, kas ir minēts regulā, par ko esam gatavi debatēt. Jūs teicāt, ka to ir sagatavojis prezidentūra un ka jūs vēlaties panākt vienošanos iespējams jau jūsu pilnvaru laikā. Mēs ļoti smagi pie tā strādājam, bet maijā ir Eiropas parlamenta vēlēšanās, tātad, nu, laiks mums minus papēžiem. Uh, Gribēju pavaicāt, vai jums šķiet, ka jūs varēsiet tik agri panākt vienošanos, un tad martā mēs varētu balsot, un pēc tam aprīlī plenārsēdē? Es gribēju pavaicāt, eh, kā tad izskatās šis kalendārs, jo mums ir nepieciešams sarunvešanas mandāts pirms vēlēšanām. Paldies! Jako ostatni zabierze głos pan poseł Jar. Panie pośle, bardzo proszę. Jako ostatni. Jārkungs, paldies. Dank, eh, Herr Minister. Paldies, ministra kungs, paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir eh, viens īsts jautājums. Jūs pareizi teicāt, ka jūs eh, galvenokārt pievērsīsieties KLP reformas pilnīgai īstenošanai. Te tiek runāts par tiesību aktiem, arī par lauksaimnieku iesaisti procesā. Nu, bet ir jāsamazina arī birokrātija jo birokrātiskā nasta, kas gulstas uz mūsu uh, lauksaimnieku pleciem, ir visai smaga. Jums vajadzētu parūpēties, lai tā kļūtu vieglāka, un, diemžēl, ar katru reformu nasta kļūst aizvien lielāka un smagāka. Es varu būt arī um, paškritisks un atzīt, ka mēs deputāti arī, nu, pilnīgi nemazgājam rokas šeit nevainībā, bet gribēju jums pavaicāt, vai jūs arī pamēģināsiet kaut ko darīt, lai mūsu lauksaimnieku dzīve uh, kļūtu vienkāršāka, lai reforma uh, nestu sev līdz pēc iespējas vieglāku birokrātisko nastu. Paldies! Panie ministrze, jeśli można, to ja bym jeszcze prosił o jakąś krótką refleksję. Paldies! Es vēlējos uzdot dažus jautājumus par krīzi un kā krīze ir ietekmējusi lauksaimniecību. Esam uzklausījuši visus deputātus un tagad došu vārdu ministra kungam lūdzu. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω Paldies, priekšsēdētāji! Mēģināšu atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem, un uh, pirmais jautājums to uzdeva vairāki deputāti, runājot par uh, deleģētajiem tiesību aktiem. Ko tad darīt, lai problēmu atrisinātu? Deleģēto tiesību aktu nozīme ir divējāda. Tas ir svarīgi komisijai, padomēji, parlamentam. Kādēļ šādi akti tiek izstrādāti, lai eh, jaunā KLP nekļūtu um, par šķērsli, lai eh, to varētu īstenot pēc iespējas gludāk. Un eh, visi trīs partneri tā tad vēlas, lai to varētu īstenot pēc iespējas vienkāršāk. 23. janvārī par to jau tika runāts. Bet eh, joprojām ir daudz bažu, jo reformai, um, it kā ir jātiek īstenot, reformai vairāk vēlas pieķerties komisija. Un komisija piedāvās priekšlikumus, un es ceru, ka šajos priekšlikumos tiks ņemts vērā dalību valstu padomes uh, viedoklis, un, protams, uh, viņi neignorēs arī parlamenta paustās bažas. Protams, tam visam ir nepieciešama tāda stabilitātes sajūta, stabila vide. Un lauksaimniekiem ir jābūt eh, iespējai piesaistīt investīcijas, um, un viņiem ir jābūt kaut kādai drošībai, eh, lai viņi varētu arī kaut nedaudz prognozēt savu nākotni. Ne? Un eh, finansējums, eh, protams, arī ir eh, jāpiesaista, ir jābūt atbalstam no lauksaimniecības politikas pīlāriem. Un jūs taču zināt, ka pagaidām mēs neko vēl šeit nevaram grozīt. Es ceru, ka visi uh, uzklausīs mūsu vēstījumu un katrs uh, uzņemsies tieši savu atbildības daļu. dzīvnieku uh, un augu drošība, labturība un jādomā arī par augu uh, ražošanas materiālu, par uh, kultūrām. Protams, arī šajā jomā vēlamies sadarboties, lai būtu panākta vienošanās uh, Eh, turpmāk. Mēs dzirdējām, ka eh, vairāki deputāti un kas pārstāv dažādas politiskās grupas, ir noraizējušies, jo rodas jauni izaicinājumi. Padoma šim jautājumam ir pievērsusies pietiekam uzmanīgi, un mēs mēģinam arī prognozēt, kādas tam visam varētu būt sekas. Priekšlikumi ir eh, visai tehniskas dabas, un uh, viņi vēlas eh, šos esošos priekšlikumus modernizēt, bet ir ārkārtīgi daudz darāmā, lai būtu tādas skaidras, vienkāršas normas un juridiskā noteiktība. Tā tad ir jāapzinās, kāda būs deleģēto tiesību aktu produktu ietekme. Tika uzdots arī jautājums par uh, dzīvnieku lopu klonēšanu. Tas, protams, ir būtisks jautājums. Padomē vēl nav uzsāktas debates un līdz ar to es nevaru šeit neko daudz piemetināt, bet prezidentūra tomēr uh, savā pilnvaru laikā vēlas šīs debats padomē uzsākt. bioregula, bioloģiski produkti. Tā ir ļoti svarīga ražotne. Ir ļoti daudz patērētāju, kas vēlas pirkt tieši šādus produktus. Dalību valstis vēlas vienkāršot spēkā esošo likumdošanu, un arī komisija ir atzinusi, ka tā ir jāpārskata, ņemot vērā vairākus trūkumus. Ļoti labi, ka komisija ir izstrādājusi šādu priekšlikumu. Mūsu prezidentūrai tas ir pa prātam un šķiet tas uh, tiks piedāvāts izskatīšanai martā. Mēs esam gatavi iepazīties ar jauno priekšlikumu, lai darītu visu, kas ir mūsu kompetencē. Mums ir jāparūpējas, lai ieguvēji būtu gan lauksaimnieki, kas piedāvā šādus produktus, kas ražo šādus produktus, gan patērētāji, kas to vēlas iegādāties. Piensaimniecība. Es jau par to runāju savā ievadrunā, un Mums ir uh, jāizvērtē uh, ļoti rūpīgi komisijas priekšlikums, kas tiks uh, piedāvāts jūnijā un 2014. gada otrajā kvartālā ir plānots pievērsties šim jautājumam, bet es gribu uzsvērt, ka 2013. gada septembrī komisija organizēja semināru, un tur par to tik runāts, ko, konferences, pareizāk sakot, un, un pēc tam uh, bija uh, konferences secinājumi izstrādāti, ko decembrī piedāvā izskatīšanai padomēji. Ir jādomā arī par uh, ražošanu, par ražošanas apstākļu uzlabošanu, sevišķi perifēros, attālos reģionos un ir arī jāuzlabo jaunie instrumenti, lai varētu labāk sniegt atbalstu reģioniem. Mēs vēlamies, lai produktīva lauksaimniecība būtu iespējama arī kalnu reģionos un attālajos reģionos, kā arī uz salām. Protams, es varu tikai uh, no jauna un jauna atkārtot, ka piensaimniecība ir ļoti svarīga lauksaimniecības nozare, uh, citi ministri nedomā savādāk, un tas ir tik svarīgs jautājums, ka nākamajam parlamentam noteikti arī vajadzēs pie tā vēl strādāt. Tālāk. Uh, jaunās tehnoloģijas un uh, ģenētiski modificēti produkti, kukurūza. 15, 17. Jūs, protams, esat informēti par to, ka ģenētiskas modifikācijas līdz šim nebija pieļauts Eiropas Savienībā. Ja pareizi atceros, 2013. gadā šādu produktu autorizācija tika analizēta. Un tikai kukurūza Monsanto ir vienīgā kukurūzas šķirne, kas tika pielaista. To schēdīju apofasis. Tāds bija Eiropas Savienības tiesas spriedums un. Uh, Un mēs veicām pareizo procedūru, tika veikta izmeklēšana tehniskā līmenī un būs vēl papildus izmeklēšana un dzīvosim, redzēsim. Jāskatās, vai dalība valstis izturēsies tāpat kā līdz šim būs ļoti uh, tā tad uh, lielas uh, ģēmo pretinieces vai kaut kas ir mainījies. Komisija ir iepazinusies ar uh, vairākām normām, tā, tās ievēro, bet padoms prezidentūra, protams, nevar no tā atkāpties. Es nezinu, vai esmu izlaidis kādu jautājumu vai tematu. POSE iniciatīva, kas domāta tieši salām, kā ministrs, kā tieši Grieķu ministrs, es varu atkārtot, ka mēs esam tikpat nobažījušies kā jūs, runājot par mazajām salām. Priekšsēdētāji kungs, ja drīkstu beigt savu uzstāšanos, vēl gribu pašās beigās pateikt sekojošo. Tika runāts arī par eh, manis pārstāto valsti. Grieķijas teritorija ir visai maza, bet Grieķija ir ļoti daudz šautņaina valsts, un mēs ražojam daudz un dažādus produktus. Mums ir salas, mums ir kalni. Tā tad eh, arī šī ainava ir tāda eh, ļoti krāsaina, un tiek izmantotas dažādas lauku apstrādes tehnikas. Mēs mēģinam eh, panākt to, lai lauksaimniecības produktu ražošanā tas viss tiktu ņemts vērā. Un tas ir e, ļoti tipiski manai valstī e, šī daudzveidība lauksaimniecībā, e, daudzveidība, ļoti daudzveidīga produktu gama, un tas ir līdzīgi daudzās Eiropas valstīs. Īstenībā Grieķu prezidentūra ir tāda atipiska prezidentūra, netipiska pēc savas dabas. Un 8. maijā mums vajadzēs atbildēt uz šiem jautājumiem, kā mēs varētu šo daudzveidību pārvērst par vienu no lielākajiem Eiropas Savienības strateģiskajiem ieguvumiem. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Paldies par atbildēm uz jautājumiem. Mēs novēlam jums uh, ražīgu darbu un domājam, ka jūs tā ļoti enerģiski strādāsiet savu pilnvaru laikā. Uh, Un, mhm. protams, šis ir tas brīdis, kad nāksies pieņemt daudzus lēmumus. Mums vairs nav palīdzis daudz laika. Varbūt šis ir tāds pārējais laiks, bet eh, pārējais eh, laikā tiks pieņemti tādi lēmumi, kas ļoti pamatīgi ietekmēs nākotni. Sirsnīgs paldies, ka šodien ieradāties pie mums un eh, dalījāties savā redzējumā uz lietu kārtību. Es domāju, ka KLP kontekstā mēs bieži vien aizmirstam šo bagātīgo daudzveidību, kāda valda Eiropā tieši lauksaimniecības lauciņā, ņemot vērā gan klimatiskos apstākļus, gan eh, geogrāfisko izvietojumu un tā tālāk. Liels paldies, ka jūs to pieminējāt. Uh, KLP šeit, protams, spēlē nozīmīgu lomu, un eh, ja mēs nepaturēsim prātā jūsu vārdus, mēs, protams, nevarēsim veidot veiksmīgu lauksaimniecības politiku. Protams, ir gan ieguvumi, gan. Uh, zaudējumi. Es uh, gribēju pateikties ministram, ja nevienam vairs nav jautājumu, tad būsim tagad izsmēluši šo darba kārtības punktu. Tagad uh, burtiski vienu minūtu pārtraukums, lai mēs varam atvadīties no viesa, un tad turpināsim darbu. Thank you, Mr. President. Thank you for your... Thank you.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 Tagad pēdējais darba kārtības punkts šajā pēcpusdienā. Mēs esam sarīkojuši semināru saimniecībās iztenotie pasākumi, lai samazinātu lauksaimniecības radīto siltumnīca efekta gāzu emisijas. IPOL klimata pārmaiņu uh, nodaļa ir organizējusi šo semināru. Mēs viņiem esam par to ļoti pateicīgi. Matem, kuri povraca v różnych ujęciach. Klimata pārmaiņas, protams, ir uh, Tāds jautājums, kas aizvien no jauna tiek pārunāts un apspriests Eiropas Savienības līmenī, protams, tas ir liels izaicinājums arī lauksaimniekiem. Un turpmāko gadu laikā mums, protams, būs jācīnās ar klimatu pārmaiņām. No mums tiek sagaidīts daudz, un šodien pie mums ir ieradušies ļoti kompetenti referentu un eksperti Sirsnīgi sveicu mūsu trīs viesus. Hordi Domingo, Nikolā Metajērkungu un Silvānu Pelerēnu. Jakiś sposób kolejność wystąpień. Es eh, ceru, ka jūs esat vienojušies, kādā secībā uzstāties. Tūlīt došu arī vārdu mūsu ekspertiem. Nu, ja esmu vispārējais sapratis, pirmais uzstāsies Domingo kungs. Lūdzu, jūs drīkstat uzstāties kā pirmais. Un mēs lūgtu jums būt arī disciplinētam un a, ievērot sev atvēlto laiku. Nu, citi eksperti to neuztver tik tieši, bet mēs ceram, ka jūs būsiet disciplinēts un lakonisks. Paldies! En primer lugar, eh, muchas gracias al Parlamento Europeo por la invitación para exponer eh, los resultados de nuestro. Paldies, paldies Eiropas parlamentam, ka jūs esat mani uzaicinājuši, lai pastāstītu par mūsu darba iznākumu. Tā bija analīzi, ko mēs veicām. Mēs eh, vēlējāmies paskatīties, kā saimniecības tiek galā ar eh, jaunajām normām, un mēs, protams, vēlamies, lai eh, vietējās iestādes varētu vieglāk pieņemt lēmumus, ņemot vērā jauno KLP un cīnoties pret klimata pārmaiņām. Mēs, protams, esam informēti, ka ir bijušas vairākas KLP reformas, lai varētu labāk cīnīties pret vides problēmām mēs vēlamies samazināt klimatu pārmaiņu radītās sekas. Tūlīt paskaidrošu, ko es vēlos ar to pateikt. Ir iespējami vairāki pasākumi pirmajā pīlārā, lai varētu samazināt klimata pārmaiņu radītās sekas. Arī otrajā pīlārā ir šādi pasākumi iespējami, bet to sekas vēl nav aprēķinātas un prognozētas. Protams, mums ir jāsaprot, kā šos pasākums īstenot, un dalību valstīm ir uh, jāiegulda savus ārtaus, lai varētu ieviest pasākums saskaņā ar otro pīlāru. Dalību valstu elastība ir panākumu ķīla, lai varētu saprast, vai šāda pieeja vispār būs um, priekšrocība vai trūkums. Mēs runājam arī par. Uh, projektu Life un Climate Change. Jūs eh, redzat, ka šeit bija četras valstis, kas piedalījās projektā, lai samazinātu klimatu pārmaiņu radītās sekas, ieviešot attiecīgos pasākums savās saimniecībās. Tika izmantoti dažādi instrumenti Un bija arī praktiskas pārbaudes, jūs te varat redzēt taustāms rezultātus, vairāk kā simts saimniecības piedalījās šajā projektā, un tās bija saimniecības, kurās tiek izmantot atšķirīgi ražošanas modeļi. Jūs varat eh, šajā attēlā redzēt, eh, kādi ir galvenie emisiju avoti, tiešais un netiešais enerģijas patēriņš, kas rada siltumnīca efekta gāžu emisijas un uh, Protams, eh, ir jāņem vērā arī starptautiskā metodika. Mēs izmantojam starptautisko metodiku, apkalpojot statistikas datus. Jūs redzat, eh, ka tās ir arī četras, tādi četri lauksaimniecības smagsvari Eiropas Savienībā un tiek izmantotas dažādas ražošanas sistēmas. Mēs domājam, ka tā ir tāda lietišķā pētniecība, ko mēs izmantojām. Gnosis y un estado Mēs vairākus gadus pētījām šīs saimniecības, uzstādījām diagnozi, konstatējām, eh, cik liels ir panāktais progress, lai samazinātu klimatu pārmaiņu sekas. Un, protams, eh, savu darbu veicām dažādos gadalaikos. Mēs arī skatījāmies, kādus augļus ir nesuši īstenotie pasākumi. Apstuv, pēc tam eh, tika izkristalizēta apmēram 12 pasākumi, agronomiski pasākumi, pasākumi, lai varētu samazināt eh, klimata pārmaiņas sēkas tieši lopkopības nozarē un arī enerģetikas pasākumi. Tātad eh, šīs četras galvenās asis un ceturtā as ir ar vīdi saistīti pasākumi, kas rada zemu oglekļa nospiedumu un mums uh, tā tad ir jāparūpējas, lai pēc tam tiktu īstenot tie pasākumi, kas vislabāk atbilst konkrētai saimniecībai, ņemot vērā laika apstākļus, līdz šim uh, ieviesto rīcības plānu. Pētījums, ko esam veikuši Tur tiek uh, runāts arī par uh, tehnisko aprakstu, tātad visi pasākumi ir uh, aprakstīti no tehniskā viedokļa un ir nosprost arī tehniski mērķi. Līdz ar to tiek konstatēts, kuras ražošanas sistēmas var izmantot konkrētos pasākumus un kuri ir visefektīvākie, lai samazinātu emisijas. Mēs gribējām uh, saprast, kādas sinerģijas ir iespējams veidot, īstenojot pasākums, un īstenībā ir daudz šādu saikņu. Bija vēl kāds mērķis. Proti mēs vēlējāmies konstatēt, kuri KLP reformas instrumenti būtu vispiemērotākie pasākumu īstenošanai vai alternatīvu pasākumu izstrādēji. Un Dažreiz lauksaimnieki sūdzējās, ka pasākums ir grūti īstenot, un citreiz atkal pasākumi varbūt nebija pietiekami ambiciozi. Protams, ir jāizvērtē arī izmaksas un Pateicoties šo datu apkopošanai, mēs varējām optimizēt eh, piedāvātos pasākumus, un šeit eh, mēs esam pieņēmuši uh, mēs esam izdarījuši trīs ļoti svarīgas secinājumus. Tātad eh, pirmām kārtām pasākuma dimensija saimniecībā, otrām kārtām saistītās izmaksas un trešām kārtām tas, cik sarežģīti lauksaimniekiem ir īstenot pasākumus. Eh, šeit jūs varat iepazīties ar tabulu, protams, es to visu nevaru tagad nolasīt, bet um, jūs ar to varat arī iepazīties, tā ir izdalīta pirms tam. Jūs redzat, kādi pasākumi tika veikti un jūs varat pamanīt, ka ir izvērtēts katra pasākuma potenciāls, ir norādīts, kāds mērķis ir jāsasniedz un ir minēti papildus pasākumi. Varbūt daži vārdi par pasākumiem, piemēram, agronomiskie pasākumi. jānodrošina uh, slāpekļa uh, balans, minerālais slāpeklis, uh, tā uh, patēriņš uh, ražošanas procesā un ir papildus mērķi. Un te ir paskaidrots, ka īstenībā šī bilance ir veikta pēc ražas novākšanas, nevis pirms. Tālāk uh, pākšaugi, pākšaugu audzēšana aramā zemē un mēs te runājam nevien par lauksaimniecības eh, tiešo produkciju, bet arī par augstsēku un eh, dažādām kultūrām. Ja šie pasākumi tiek, do, tiek īstenoti, domājot tikai par eh, tiešo sēšanu, tad mums ir eh, jāpadomā arī par papildus pasākumiem. Agronomiskie pasākumi ir saistīti arī ar starpkultūrām un eh, cita veida kultūrām. Tālāk par lopkopību runājot. Ja mēs runājam par, centrādā, par kūtsmēslu, uh, Uh, uzglabāšanu un biogāzes ražošanu. Tas, protams, ir ļoti svarīgs pasākums un tālāk pasākumu, kas saistīta ar enerģiju. ir uh, eh, mazots jāizstāj ar biomasu un uh, tiek domāts arī par uh, degvielas taupīgāku izmantošanu vai degvielas aizstāšanu un Francijā ir uh, izmantots uh, modelis uh, darbinot traktorus. Tas ir labs piemērs un tālāk tiek runāts arī par uh, elektrības patēriņu samazināšanu piensaimniecībā gribu teikt, ka te ir vairāki agronomiski pasākumi, zems uh, oglekļa patēriņš AEM, te ir konkrēti pasākumi, bet to skaits ir ierobežots un bieži vien lauksaimniekiem ir grūti īstenot visus pasākumus, jo viņiem nav, piemēram, tehniskās kapacitātes, nu, vai tam ir kādi citi kavēkļi. Uh, Mēs te e, esam piedāvājuši veselu pasākumu spektru, nu, lai vismaz daļu no tiem varētu īstenot. Tagad labprāt došu vārdu otram kolēģim, kas runās īpaši par uh, pēdējo pasākumu. Paldies! Paldies, es jūs informēšu par dažiem konkrētiem rezultātiem saimniecībās, kuras īstenoja šos, šīs programmas. Un šeit jūs slaidā redzat rezultāts Valencijas reģionā uh, apelsīnu un mandarīnu audzējošās saimniecībās un ir redzams, ka šie rezultāti reķinot uz hektāru var būt ļoti atšķirīgi. Un šeit mēs redzam vēl vienu uh, indikātoru, tātad uh, siltumnīca gāžu izmeši uz uh, saražoto produkcijas kilogramu. Un šeit redzat, ka dažādās saimniecībās atkarībā no izmantotām metodēm šīs atšķirības var būt piecreiz lielākas vai mazākas. Šeit jūs redzat zilie punktiņi apzīmē izējas punktu, un tad šīs saimniecības izmantoja plašu pasākumu spektru. Uh, ņemot vērā arī ekonomiskās un tehniskās iespējas un eh, šī zaļā bultiņa rāda sasniegto progresu, īstenojot vienu vai vairākus pasākumus. Un tas liecina, ka atsevišķos gadījumos var iegūt eh, relatīvi ievērojamus samazinājumus attiecībā uz siltumnīca efekta gāzēm. Tātad situācija saimniecībās ļoti ir atšķirīgas un viss ir atkarīgs no izmantotās sistēmas. Šeit pirmā tabulā jūs redzat pārskatu par apelsīnu audzēšanu, tātad slāpekļa bilance, augseka uh, un uh, irigācija, izmantotais ūdens daudzums. Attiecībā uz apelsīniem šeit irigācijai bija trīs veidu sistēmas - pilienveida, virsmas un uh, bioloģiskā lauksaimniecība. Šeit uh, šie pasākumi nebija vienmēr vieni un tie paši, bet ja jūs paskatāmies uz stabiņiem, kur redzams ir siltumnīcas efekta gāžu izmešu samazinājums un uh, Uh, oglekļa uh, uzkrāšana, tad jūs redzat, ka šeit var būt 10 un pa 40% samazinājums. Uh, tālāk ābola audzēšana Vācijā, tā ir nākamā tabula, šeit arī ir dažādi pasākumi, piemēram, uh, degvielas ietaupījums, tāpat ābolu glabāšana un dzēsēšanas iekārtu izmantošana, tad arī šeit ir redzami diezgan liels ietaupījumu potenciāli. Tālāk ilgadīgās kultūras. Šeit jūs redzat saimniecību, kur tiek audzēt tas tā saucamās lielās kultūras Francijas uh, dienvidos, uh, kur ir uh, kalnains reljefs, un šeit ir diezgan lielā erozijas parādību ietekme. Un šeit tiek īstenota augus sega, lai mazinātu erozijas ietekmi. Ja Uh, šeit tika pagarināta aug, augseka, uh, tika diversificēts audzējumās kultūras, lai censtos samazināt augsnes eroziju, uh, izmantojot zemsedzi. Uh, tagad izvērtējot šo saimniecību darbu ar īpašiem uh, instrumentiem, jūs redzat kreisajā pusē grafikā enerģētisko profilu šai saimniecībā. Tātad šeit jūs redzat uh, mēslojumu, degvielas izmantojumu un citus faktors, un pa labi ir izmantotā enerģija, siltumnīca gāžu izmeši un oglekļa uztvēršana. Un uh, ze, apakšējā tabulā jūs redzat visus šīs um, pasākumus un to ietekmi uz uh, enerģijas patēriņu, siltumnēts efektu un uh, oglekļa uzkrāšanu. Jūs redzat, piemēram, pākšaugu audzēšanas ietekmi, uh, zemsēdzi un uh, tiešo sēšanas metodi. Un uh, šeit ietekme uh, ir, piemēram, siltumnīca gāžu izmeši ir vidēji 30% zemāk nekā citās salīdzinošās saimniecībās. Un bija iespējams šo gadu laikā divkāršot zemē uzkrāto oglekļa daudzumu. Tātad Eh, dažādās lauksā, lauku saimniecībās, gan, eh, gan daudzgadīgās kultūrās, gan viengadīgās kultūrās, gan arī lopkopībā, veicot noteiktus pasākumus, var uh, panākt 10 līdz 40% izmešu samazinājumu, bet, protams, šie izējas punkti arī šajās saimniecībās ir ļoti atšķirīgi. Tā tad mūsu uh, īstenotajā pieejā ir uh, nepieciešams izmantot arī enerģē, enerģijas patēriņa un siltumnīcas gāžu izmešu izvērtējumu, nosakot izējas punktu un kopā ar lauksaimnieku izlēmt par to, kādi pasākumi būtu ieteicami, lai uh, panāktu samazinājumu uh, bet, protams, Eiropā vienlaikus notiek arī citas iniciatīvas, piemēram, vides ģenerāla direktorāts kopā ar GRC veids uh, pasākumu oglekļa kalkulators, un šeit jūs redzat interneta adreses slaidā, kur var iepazīties sīkāk ar šīm programmām. Tāpat arī dalību valstīs notiek iniciatīvas izveicu, uh, izvērtējot siltumnīca efekta gāžu izmešu līmeni, uh, Un, protams, ir eh, jāatzīst, ka šie pasākumi ir ļoti liederīgi un ka viss ir jādara sadarbībā ar lauksaimniekiem, izlēmjot par to, kas gadu gaitā būtu jādara, lai samazinātu šo ietekmi. Šajā tabulā jūs redzat, Uh, visu analizēto pasākumu skaitījumu, klasificējot tos pēc tā, cik viegli tie ir īstenojami cik, uh, un cik tie izmaksā. Tātad uh, šeit no augšas uz leju šis izmaksas pieaug, augstā ir ne, augšā ir neitrāli pasākumi, pēc tam mazas izmaksas un arvien tās pieaug. Un no un lejā ir visdārdākie pasākumi. Un horizontālajā līmenī šeit ir parādīts, cik tehniski viegli vai grūti ir šos pasākumus īstenot lauksaimniekiem. Pirmajās sešās tabulas rindiņās jūs redzat viegli īstenojamus pasākumus, kas arī uh, ir relatīvi lēti. Un šo pasākumu skaitā jūs redzat uh, divus, kam ir liels samazinājuma potenciāls, tātad slāpekļa bilance un uh, agrovides uh, pasākumi, lai nodrošinātu zemu oglekļa patēriņu. Tālāk vēl šajā grupā ietilpst uh, uh kūtsmēslu uzglabāšana un uh, saules uh, bateriju izmantošana, bet šeit jau ir uh, grūtāk un dārgāk šos pasākums īstenot. Uh, un vēl trīs citi pasākumi, kas ir jau dārgāk un grūtāk īstenojami, tā tad ir šī e, zemsedze un biogāzes izmantošana lauku saimniecībā, ko e, to iegūst no kūtsmēsliem, un šeit ir relatīvi liels samazinājuma potenciāls, bet uh, šie pasākumi ir grūtāk īstenojami, ir jāsniedz lielāks atbalsts lauksaimniekiem. Un secinājumi par šo pētījumu ļauj mums uh, jums uh, norādīt, ka ir iespējams samazināt siltumnīcas gāžu izmešus par 10 līdz 40 procentiem. Tātad šeit lauksaimniecībās ir uh, Uh, iespējams ievērojams progress, īstenojot samazināšanas pasākumus visā Eiropas Savienībā lauksaimniecības nozarē. Tas varētu uh, būt tiešām interesanti, un šeit īpaši uzmanību būtu jāpievērš uh, slāpekļa bilancei un uh, zem oglekļa agrovides pasākumi. Uh, Šeit ir redzams vislielākais samazinājuma potenciāls šiem diviem pasākumiem. Un uh, mūsu prāt ir iespējama ievērojama sinerģija izvērtētajiem pasākumiem attiecībā arī uz ūdens kvalitātes uzlabošanu, bi bioloģiskās daudzverdības saglabāšanu un citiem. Uh, un attiecībā uz mūsu ierosinātiem pasākumiem, lai gūtu reālus rezultātus KLP ietvaros, ir nepieciešams to skaidri definēt turpmāk izmantotajos instrumentos, lai nodrošinātu tiešām reālu ieguvumu. Paldies par jūsu uzmanību, esam gatavi atbildēt uz deputātu jautājumiem, ja tādi būtu. Paldies! Priekšsēdētājs saka. Nu tad varbūt tālāk uzklausīsim arī trešos prezentācijas autors. Un pēc tam varēs uzdot jautājumus par visām trim prezentācijām. Vai piekrītat šādam darba grafikam? Ja neredz, ka kāds iebilstu, nu ļoti labi, nu tad klausīsimies trešo prezentāciju un pēc tam apspriedīsim šos jautājumus. Monsieur le Président, mesdames. Priekšādātā dāmas un kungi, ārkārtīgi priecājos, ka piedāvājāt man iespēju jūs iepazīstināt ar šo priz, prezentāciju. Es esmu Silvāns Pelerants, apstālu Indra, kas ir Francijas Nacionālās ekonomikas pētniecības institūts. Gribu jūs iepazīstināt ar rezultātiem pētījumam, kurā iesaistījās vairāk kā 20 kolēģi un kura mērķis bija identificēt tos pasākums saimniecību līmenī, kas ļautu samazināt siltumītas efektu izraisījušās eh, gāzes un to emisiju Francijā lauksaimniecībā. Svarīgs skaits, svarīga tabula, ko gribu jums likt priekšā jau pašā sākumā, ir lūk šī tabula. Te ir saraksts ar pasākumiem, kas ļautu samazināt uh, siltumnīca efektu gāzes e, lauksaimniecībā. Šos pasākumus raksturo no vienas puses viņu potenciāls sasniegt rezultātus, tātad jūs redzat šo vertikālo asi. Tas ir miljonos tonnās e, e, emisiju ekvivalentā. Uh, Un to, protams, raksturo arī tāpat izdevumu, izmaksas, kas saistītas ar šo pasākumu ies, iesaistīšanā. Un tie ir eiro uz, lūk, CO2 tonu, uz emisiju tonu. Izmaksas var būt arī negatīvas. Piemēram, tajā gadījumā, kad saimniecība gūst ekonomiskus iegūmus, vai pozitīvus, ja gadījumā, nu, rodas kaut kāda zaudējuma jeb izdevumi. Šis grafiks eh, būs tāds, pie kā mēs atgriezīsimies vēl atkal un atkal un komentēsim to, bet lūk jau pašā iesākumā gribēju jūs vienkārši iepazīstināt ar to metodu, ko mēs izmantojām pētījumu gaitā. Prezentācijas plāns būs lūk šāds. Pirmām kārtām pastāstīšu jums par satumīts efektu gāzes emisijām eh, Francijas lauksaimniecības sektorā. Runāšu par izmantoto metodi pasākumu atlasei Tālāk veikšu salīdzinošu analīzi, runājot par šo metožu potenciālu un izmaksām, un visbeidzot atbildēšu uz jautājumu, kādā veidā lauks, kopējas lauksanvijas politika var atbalstīt šos identificētos pasākumus. Siltumnīca efektu gāzu emisijas Francijā atspoguļot šajā tabulā. Lauksaimniecība kopējā emisiju kopumā veido apmēram 20%. Tas ir, nu, vairāk nekā Eiropā vidēji, kas ir parasti 10%. Tas ir saistīts ar to, ka Francijā ir ļoti daudz lauksamniecībā apstrādājumu teritoriju, un tas saistīts arī ar citiem aspektiem ekonomikā. Tātad šie 20%, ko emisiju ietvaros veido lauksaimniecību un mežsaimniecību, sastāv no piet, apmēram 50%, kas uh, saistīti. ar slāpekļu izmantošanu lauksaimniecībā. 40% saistīta ar metānu, kas ir C4, kas, eh, izmant, kas saistīta ar pākšaužu audzēšanu, un tikai 10% ir saistīta ar CO2 emisijām, kas eh, attiec uz eh, degvielas patēriņu lauksaimniecības darbībā. Pētījuma mērķis saskaņā ar Indra doto uzdevumu bija identificēt desmit pasākumus, kas ļautu samazināt siltumnīca efektu izraisošo gāžu emisijas lauksaimniecības sektorā. Šiem pasākumiem bija jābūt saistītiem ar konkrētu lauksaimniecības praksi, piemēram, lūk, lauku mēslošanu, zemes apstādi, apstrādi, lopu vērošanu. Šie pasākumi nedrīkstēja izraisīt nekāda veida būtiskas, eh, vitāls pārmaiņas konkrētā lauksaimniecības praksē, ražošanas līmenī un arī geogrāfiskajā aptvērumā. Un tātad šiem, eh, šeit tik noteikts 10% eh, mainīgais. Mērķis bija kvantificēt potenciālu šiem pasākumiem, tāpat arī izdevumus laika periodam no 2010. līdz 2030. gadam. Lai izpildītu šo uzdevumu, izmantojām virkne eh, literatūras avotu, varam identificēt apmēram kādus simts avotus, Eh, ko izpētījām, iepazināmies ar tiem un izmantojām piecus kritērijus. Pirmām kārtām to, cik tas bija piemērojams šiem konkrētajiem pētījumu nosacījumiem, otram kārtām eh, lauksaimniecības, eh, Francijas lauksaimniecības kontekstā piemērojumās tema, eh, tēmas, otram kārtām tehnoloģijas, kas pagaidām pieejamas, un arī attiecīgās zināt, zinātniskās eh, prasmes, kas ir pieejamas. Netika izmēt, piemēram, piemērots tā, apspriestas tādas metodas, kas vēl tikai tiek izpētītas. Uh, un ir izpētes stadijā. Tālāk tika runāts par šo pasākumu piemērojumību, piemēram, arī sociālā aspektā. Un visbeidzot, kritērijas bija arī sinerģijas vai pretrunas, kas varētu rasties šādu metožu piemērošanai ar citām būtiskiem lauksaimniecības jomā eh, noteiktām prioritātēm, nu, piemēram, vidas aizsardzība, ūdens kvalitātes aspektu un tā tālāk. Tā visa rezultātā nonācām pie četrām lielām pasākumu kategorijām, kas, protams, attiecīgi atspoguļojas arī mūsu jau iepriekš minētajā tabulā. Un uh, desmit pas, uh, metodas kopumā, pieejas kopumā un apmēram 26 tādi apakšpasākumi. Aprēķinu, ko veicām, lai nonāktu pie skaitļiem, katram pasākumam tika aprēķināta atsevišķi, tika aprēķināts izmaksas uz vienu vienību, piemēram, hektāru vai uz dzīvnieku vai uz um, tonu mē, mēslu, tāpat tas tika sāreizināts ar iespējamo pasākumu izplatīšanu visā Francijas teritorijā, piemēram, lūk, attiecīgo hektāru skaitu, kas varētu tikt pakļaut šāda veida pasākumiem, ka rezultātā nonācām pie potenciālajām kopējām izmaksām un tonu CO2 uz hektāru laikam līdz 2030. gadam. Katram no pasākumiem tāpat tika aprēķināts arī izmaksas, respektīvi, ko iegūst vai zaudē lauksaimnieks. Tad, te, protams, attiecīgi tika veikta attiecīga, attiecīga aprēķina, un tā tad izmaksas uz vienu CO2 tonu Te nonāku pie to pasākumu un apakšpasākumu saraksta, kas tika pētījuma laikā identificēta. Pirmā lielā kategorija ir slāpekļa pārvaldīšana. Tātad 50% emisiju, kā jau tika teikts, ir tieši no slāpekļa izmantošanas lauksaimniecībā. Tāpēc mērķis bija meklēt veidus, kā samazināt slāpekļa izmantošanu Un ir šādi, lūk, pieci tehniski apakšpasākumi, kurus detaļās neiedziļināšos. Otrs pasākums paredz palielināt to pākšaugu un augu audzēšanu, kas um, palīdz sintezēt slāpekļa mēslojumu, respektīvi līdz ar to nav vajadzīgs papildu, papildu slāpekļa mēslojums šīm kultūrām. Nākamā lielā pasākumu kat kategorija bija oglekļa uzkrākšana ause, augsnē un biomasā ar mērķi e, veidot tādas kultūras, kas palīdz uzkrāt oglekli augsnē, veidojot, piemēram, e, augsakā starp kultūras, e, tas attiecas, piemēram, arī uz atsevišķām zemes sadzēm vīna dārzos. Tālāk tika runāts par lauksaimniecības mežu izveidošana, kas arī palīdzētu uzkrāt uh, oglekli. Un ceturtā um, apakškategorija bija zālāju pārvaldība, kas ļautu arī attiecīgi ar dažādiem pasākumiem um, uzglabāt, saglabāt uh, oglekli. Nākamais lielā kategorija bija lobarība. Kā rezultātā varētu samazināt uh, lopu radīto metānu daudzumu Eh, piemērojot attiecīgi viņiem varības devas un saturu. Šeit pasākumu paredzētu, piemēram, lai samazinātu eh, ar slāpekli ražoto barību, lobarības saturā. Ceturtais, ceturtā lielā kategorija bija pārvaldīt eh, lopaudzēšanu, kā arī transportu pasākumus, tāpat arī ar, ar um, metānu palīdzību ražot biomasu. Tāpat arī ietaupot enerģiju, veicot atbilstīgas izolācijas pasākumus, lopu, kūtīs. lai samazinātu enerģijas patēriņu kopumā. Nu, te nonāk tagad pie salīdzinošās analīzes starp šiem, visām šīm minētajām metodēm, pasākumiem un apakšpasākumiem. Lūk, atkal jūs redzat šo pašu grafiku un atkārtoju, ka te atspoguļoti 26 apakšpasākumi, ko esam identificējuši. Katrs no tiem ar attiecīgo nosaukumu, lūk, vertikālā rakstā, un visi šie 26 pasākumi kā jau teicu, ir at, attiecīgi sakaltoti tabulā atkarībā no tā, cik kādu liel, ieguvumu tās gada laikā var dot, respektīvi par cik daudz tās var samazināt siltumnīca efektu gāzu emisijas, un tā tad um, tonnās emisijās gadā. Nu, un tad, protams, arī ņem, tik, tiek ņemtas vērā izmaksas, respektīvi izmaksas uz vienu emisiju tonu, no kā esam izvairījušies. Nu, lūk pasākumi tiek um, pa kreisi, tā tad ir tie lētākie pasākumi un pa labi ir tie dārgākie pasākumi. Nu, un tā tad redzat arī tādus pasākums, kas lauksemniekiem padod papildus ieņēmumu. Savukārt tie, kas virs līnijas, ir tie, kas uh, lauksemniekiem uh, maksā un acīm redzam diezgan daudz maksā. Nu, pirmais, ko gribu jums pastāstīt un kas izriet no šī grafika, ir tas, ka kopējais potenciāls emisiju samazināšanā ļautu, nu, no visiem šiem kopā 26 pasākumiem, hipotētiski, nu, tā vienkāršot, rēķinot, eh, ļauj nonākt pie aptum, aptuveni 32 miljoniem tonu CO2 emisiju gadā no kā mēs varētu izvairīties, ko mēs varētu neradīt, ja mēs visus šos pasākumus īstenot visā Francijas teritorijā. Nu, tā tad kopumā runājam par apmēram 100 emisiju tonnām gadā. Otrs, kas izriet no šī, otrs fakts, kas izriet no šī grafika, ir, ka kopējais potenciāls sastāv no trijām daļām. Pirmā daļa ir lūk šī daļa pa kreisi, tie ir pasākumi, kuriem ir negatīvas izmaksas, respektīvi, kas piedāvā ieņēmums lauksaimniekiem. Ja paskatāmies uz tiem ciešāk, tad redzat, ka, redzam, ka šai pirmajā grupā ietilps tādi pasākumi, kas saistīti ar dažādu veidu tehniskiem pielāgojumiem. Nu, piemēram, eh, labāk eh, pie piemērota mēslojuma eh, izmantošana vai lopu barību devu pielāgošana, izolācijas uzlabošana ēkām. Īsumā tie ir pasākumi, kas ļauj ekonomizēt, ietaupīt eh, un tādējādi ļauj samaz, samazināt eh, CO2 emisijas un piedāvā vienlaicīgi arī ekonomiskus iegūmus lauksaimniekiem. Nu tā tad ieguvēja beigu beigās ir visi. Otrā pasākuma grupa ir pasākumi, kam ir salīdzinoši neliels, nu, pozitīvs, bet izmaksas, bet, nu, tā tad ma mazāk par 25 eiro uz miljoniem CO2 tonnu, kas tiek ietaupīti. Nu, Te redzam, ka te run, tiek runāts par uh, lauksaimniecības mežsaimniecību, uh, pākšaugiem, metānu izmantošanu. Tie ir pasākumi, kuriem atsevišķos gadījumos ir vajadzīgs diezgan liels investīcijas, kā piemēram metāna izmantošana, vai kas zināmā mērā tomēr nedaudz maina arī kultūru audzēšanas sistēmu. Tāpat ir, lūk, piemēram, mežu stādīšana un tā tālāk uh, pākšaugi. Uh, un tam līdzīgi. Tie ir pasākumi, kas var eh, radīt nelielas pārmaiņas kopējā lauksaimniecības praksē, bet tos tomēr, piemēram, kompensē tas, ka samazinās izmaksas citās jomās, kā, piemēram, nu, degvielas izmaksas, vai, piemēram, tiek radīti citi tirgūlēžami produkti, kā, piemēram, elektrība, ko var ražot, izmantojot metānu, un, eh, vai koksne, kas attiecas uz lauksaimniecības eh, mežiem. Svarīgi norādīt, ka ekonomikas analīze attiecībā uz šiem pasākumiem, protams, lielā mērā ir atkarīga no aprēķiniem, kas tiek veikt, respektīvi, vai tiek vai netiek ņemts vērā valsts subsīdijas šajā gadījumā. Nu, tā piemēram, ja netiek ņemts vērā valsts subsīdijas, uh, E, ko rada, piemēram, oglo, oglekļa atlaides atsevišķiem pasākumiem, tad tādā gadījumā šie pasākumi pilnīgi maina sav, arī savu atrašanās vietu šai tabulā. Nu, piemēram, lūk, elektrību, ko valsts iepērk par attiecīgām cen, konkrētām fiksētām cenām. Ja tā tas nebūtu, tad, protams, e, situācija var būt citādāk. Valsts atbalsts šeit ir svarīgs. Trešā pasākuma grupa tie ir visdārgākie pasākumi, un to izmaksas ir augstāks par 25 eiro uz 1 miljonu tonu CO2 emisiju, kas tiek ietaupīts. Tie ir pasākumi, kam nepieciešams būtisks investīcijas, nu, piemēram, metāna sadedzināšanai vajadzīgā tehnoloģija vai, piemēram, attiecīgi mm, slāpekļa mm, mazināšanai nepieciešamās tehnoloģijas vai, piemēram, mm, vajadzīgs vairāk darba ieguldīt, dažādu augsakas kultūru, papildu saudzēšanai, tās viss ir izmaksas. Tāpat ir arī tie pasākumi, kas var radīt zināmu samazinājumu ražošanā, jo, piemēram, tiek samazināts eh, apstrādājumās teritorijas. Un e, tāpēc šīs izmaksas ir lielākas, jo nav lūk arī šādu papildus tirgu lēžam pro produktu. Nu, kā teicu, šīs izmaksas tika izpētītas tikai un vienīgi atsaucoties uz CO2 e, emisiju tonnām, kas tiek ietaupīts izmantojot šos pasākumus. Bet, protams, ir vēl arī cita veida mm, elementi, kas varētu tikt ņemt vērā, kur varētu būt ieguvumi, piemēram, cita veida jautājumos kā bioloģiskā daudzveidībā vai augu e, vai ūdens kvalitātes aizsardzībā. Nu, tālāk nonākšu pie savas prezentācijas pēdējās daļas, kurā centos atbildēt uz jautājumu, kādi tad būtu šie jaunie instrumenti, ko varētu iestrādāt KLP un kas varētu palīdzēt attīstīt šādus e, emisiju samazinošus pasākumus. Kā jūs zinat, jaunākā KLP eh, politika paredz trīs pasākumus, eh, tātad šī zaļināšana, jeb grīnings, eh, zālāju aizsardzība, kā arī dzen pienākums nodrošināt augseku un kultūru daudzveidību, kā arī dzen ekoloģiskā fokusa zonu izveidi. Salīdzinājumā ar Turklāt tika ieviests arī ekvivalents jēdziens, eh, pielīdzinot šos pasākumus zaļināšanai šai pētījumā. Šajā tabulā esmu ar krustiņu atzīmējis, atzīmējis tos zaļināšanas pasākumus, kas iekļauti jaunajā lauksaimniecības politikā. Un kas pārklājas ar mūsu identificētajiem pasākumiem šeit attiecībā uz Franciju, attiecībā uz CO2 emisiju samazināšanu? Nu, lūk, te redzam zinām pārklāšanos piemēram, lūk, zā, pastāvīgo zālāju aizsardzība un mēri, kas paredzēti lūk tieši zālāju pārvaldībai. Tālāk kultūra daudzveidošana, kas dotu priekšroku pākšaugiem. Tālāk ekoloģiskā fokusa zona izveide kur lūk, piemēram, būtu šīs um, apmežotās lauku malas un tam līdzīgi. Ja skatāmies sīkāk uz šiem pasākumiem, tad, protams, ka atgriešanās pie zālēm atsevišķās terjeros, protams, ir priekšnosacījums, lai zālājus pārvaldītu optimālā veidā, tā lai tie varētu uzklāt uh, oglekli. Uh, bet mūsu aprēķinos mēs pamatojāmies uz konkrēti izmantojamu metodi, respektīvi izmantot attiecīgās sezonas un konkrēto slāpekļa līmeni mēslojumā. Un skatījāmies uz tām jomām, kas nav paredzētas tieši konkrēti uz šiem zaļināšanas pasākumiem. pasākums, kas attiec uz kultūru daudzveidošanu, mūsuprāt, nebija pietiekami strikts, lai uzreiz piedāvātu priekšrocības tieši proteīnu radošām kultūrām. Respektīvi, tas nozīmē, ka dalībvalsts var izmantot līdz pat diviem procentiem no tam piedāvātās uh, summas, lai atbalstītu šāda veida kultūras, bet, nu, tas atkarīgs no dalībvalsts. Ja dalība valstis to vēlas, tad tās tādā veidā var lūk atbalstīt pakšauga audzēšanu. Trešām kārtām zaļināšanas pasākumi, kas attiec uz ekoloģiskā fokusa jomām, būtu jāveic tā, nu, tā mēs konstatējām šajā pētījumā, kas palīdzētu veidot šīs starposmi joslas un lauku malas Ir vēl arī virkne citi pasākumi, ko mēs identificējam šajā Francijas pētījumā un ko varētu atbalstīt ar šiem kopējiem principiem un kas atbilstu zaļināšanas ekvivalencei kā koncepcijai. Un te es runāju, piemēram, par um, apstrādes mazināšanu šīm starpkultūrām, zemsedes izmantošanu no vīna dārzos un dārzos, kā arī dzun lauksaimniecības mežu un tas eh, varētu tikt eh, īstenots kā zaļināšanas ekvivalenti. Nu, tādā optimistiskā veidā skatoties uz KLP, tad mēs redzam, ka šī KLP varētu atbalstīt apmēram septiņus no 26 identificētajiem pasākumiem. Ja nu tos atkal lūk no jauna uzskaita, tad tie ir lūk eh, šādi, kā jūs redzat tabulā. L'agroforesterie, zemes apstādes mazināšana, um, meži lauksaimniecība, tātad uh, vīna dārzos un dārzos izmantojamā zemesēdze, pākšauga audzēšana, um, zaļās joslas un zemesēdze. Tātad septiņi pasākumi, kā jau teicu, no nu, kopā 26, ko identificējām tiek atbalstīti, vai varētu tikt atbalstīti ar KLP. Veicām aprēķinus um, nu, visai Francijas teritorijai, aplēsām, ka izmantojot scenāriju, kombinē, kur tiek kombinēti šie septiņi apakšpasākumi, ko tad tādā gadījumā veicinātu šī jaunā KLP, varētu veidot apmēram 17,5 miljonus CO2 emisiju tonnu gadā ietaupījumu. Tas veido 23% no tā ietaupījumu, ko dotu visu piedāvāto pasākumu īstenošanu. Nu tā tad mazāk kā viena ceturdaļa. Šķiet, ka šo zaļo maksājumu principa ietekme uz siltumnīca efektu izraisošo gāzu samazinājumu ir ierobežot, un to ierobežot tas, ka atsevišķas lauksiemniecības prakses rada ļoti daudz emisiju, nu, piemēram, lūk šīs lāpekļa mēslojuma izmantošana, un to šie zaļināšanas pasākumi neietekmē. Nu, tas savukārt nozīmē, ka, lai izpildītu tos mērķis un attaisnot tās ambicijas, e, kas liktas uz CO2 emisiju samazināšanu, vajadzētu tieši vērsties pret šīm tehnoloģijām un metodēm, kas rada tik daudz uh, emisiju. Un zaļināšanas pasākumi principā tiek vērst uz tām darbībām, kur var uzglabāt e, CO2, bet nevēršas pret ļoti svarīgu pasākumu jomu, kas, eh, nu, piemēram, saistīts ar slāpekļu izmantošanu, nedz arī uz tām emisijām, kas saistīts ar CH4, tas ir 40% lauksaimniecībā. Jo pirmā pīlāra instrumenti, protams, neietekmē ne šo slāpekli, nedz arī lobaru, lobarības eh, sistēmas. Esmu gandrīz jau nonācis pie, pie šīs prezentācijas beigām. Vairāk no tiem pasākumiem, ko minējām un kas varētu pamatīgi ietekmēt zaļināšanu, pārsvarā saistīt arī ar ļoti lielām izmaksām. To varēja redzēt grafikā. Tas saistīts arī ar to, ka šie pasākumi paredz eh, produktivitātes samazināšanos, jo, piemēram, lūk, tiek izmantot šīs zaļās joslas, kas vairs netiek kultivētas, vai ir vajadzīgs ilgāks darba laiks, piemēram, lūk, šo augu seku kultūru stādīšanai, ievākšanai, žogu stādīšanai un tā tālāk. Tāpat arī atsevišķi pasākumi, kā piemēram šīs te zaļās joslas un tā tālāk, uh, Um, ir vērstas toties uz citiem mērķiem, kur dod papildus ieguldījumu, kā piemēram biodaudzveidība, augsnes erozijas kontrola un tā tālāk. Tātad nevaram šos pasākums vērtēt tikai un vienīgi pēc to izmaksām un ņemot vērā tikai un vienīgi CO2 emisiju samazināšanu. Ir jāskatās arī uz šo pasākumu piedāvātiem citiem ieguvumiem. Tāpat laikā eh, ar to varam tikai mm, skaidri konstatēt, ka ir vajadzīgi citi mehānismi otrā pilāra ietvalos, es gan te neesmu īsti speciālists, kas ļautu rast veidus, kā dot priekšroku tiem pasākumiem, kas ļauj samazināt CO2 emisijas, kas šobrīd vēl netiek veicināti respektīvi tiem pasākumiem, kas mūsu grafikā bija krēti, kreisajā pusē, un kur bija, lūk, redz, eh, konstatētas pat negatīvas izmaksas. Te nu varam secināt, ka zaļināšanas ekvivalences princips un zaļie maksājumi varētu atbalstīt septiņus no 26 identificētajiem pasākumiem mūsu pētījumā. Uh, un tas savukārt eh, atbilst 23% no kopējā ietaupījuma, kas tiek lēsti, ja tiktu īstenot visi mūsu identificētie pasākumi, 26 kopskaitā. Un līdz ar to ļautu sasniegt daudz ambiciozākus mērķus emisiju samazināšanā, kas, nu, tad attiecīgi palīdzētu emisiju samazināšanas mehānismam kopumā. Paldies par uzmanību. Bardzo dziękuję za vykonāne prezentācija. Liels paldies par šo, šīm prezentācijām. Un es, es tā saprotu, ka tagad mēs varam sākt uzdot jautājumus. Un pirmais manā sarakstā ir Aņūkungs. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms uh, dažiem gadiem es uh, piedalījos līdzīgā seminārā un es biju ļoti vīlies. Jāsaka, uh, situācija nav īpaši mainījusies. Ja mēs tiešām vēlamies vērsties pret siltumnīca efekta gāžu izmešiem, tad mums ir jāvēršas pret tiem visievērojamākiem Un vislielākā šāda veida gāze ir, ir ūdens tvaiki. Un nav jēgas tad vērsties pret citiem mazākiem. Uh, CO2 ir 40 miljonās daļas atmosfērā, un mēs tagad tik milzīgi daudz enerģijas vērš, veltām, lai samazinātu šīs izmešus. Tātad. Uh, nav nekādas jēgas samazināt CO2 izmešus, jo tie eh, gluži pretēji veicina augu augšanu. Jo vairāk CO2, jo ātrāk aug lauksaimniecības kultūras, un šeit ir milzīgas pretrunas. Tātad cenšamies samazināt CO2 izmešus, un mēs meklējam arī veidus, kā mazāk izmantot enerģiju lauksaimniecībā. Nu, tas vismaz ir attaisnojam, bet šeit ir milzīga pretruna. Šeit ir zaļais lobijs, kas saka, jāsamazina CO2 izmeši atmosfērā, zemes erozija, jāsamazina degvielas patēriņš, jāvā, jāaudzē pākšaugi un tā tālāk. Bet risinājums ir ģenētiskā inženierija, ģenētiski modificēti organismi, bet zaļo lobijs ir absolūti pret jo, lūk, kāds liels uzņēmums var no visu tā gūt milzīgu peļņu. Bet, ja nav šīs eh, ģenētiskas eh, tehnoloģijas, tad ir jācīnās pret nezālēm un eh, jārzemes un tā tālāk, un tas viss ir saistīts ar milzīgu degvielas patēriņu runājot par pākšaugiem, pavisam 30 eh, jūdas no mana dzīves vietas Bils Geits ir uzdāvinājis milzīgu zemes gabalu, lai veiktu ģenētiskus pētījumus ar pākšaugiem un labību. Bet uh, tieši tad, ja mēs izmantojam modernās tehnoloģijas, mēs varēsim samazināt pesticīdu izmantošanu. Un es ceru, ka reiz eh, zaļo lobijas sapratīs šīs muļķīgās pretrunas, kurās pats ir iekļuvis. Lai audzētu veiksmīgi kultūras, kuras uztver šīs uh, emisijas, tad uh, ir jāizmanto citas vielas, kuras atkal rada šīs emisijas. Un, protams, var audzēt pākšaugus un tos iārt zemē, bet pēc tam tas viss atkal izplūst atmosfērā un noplūst gruntsūdeņos un viss sāks atkal pa jā un tālāk. Uh, Uh, uh, olbaltumu kultūru audzēšana. Es pats uh, nodarbojos ar putnkopību un zinu par šo barības jautājumu un cenšos pēdējo gadu desmitu laikā panākt, atrast to maģisko formulu. Pagaidām tas ir viena trešdaļa pā, pākšaugu un viena trešdaļa sojas pupu. Uh, Un, un uh, uh, protams, var būt tā, ka mēs gribam kompensēt tagad šos pasākumus, lai nesamazinātu olu ražošanas apjomu, palielinot uh, putnu skaitu, un atkal tas viss likvidē visus šos šķietamos ieguvumus. Gribu saņemt atbildi no zaļo lobija ja jūs nopietni uh, gribat samazināt uh, degvielas patēriņu lauku saimniecībās, tad ir jāievieš uh, gēnu tehnoloģijas. Paldies! Jā, patiesībā tā jau bija gluži vai prezentācija, bet nu to jau mēs arī varbūt šeit vēlamies uzklausīt. Tagad Kapulas Sandors kungs ir uh, mūsu nākamais runātājs un pēc tam Hauslinga kungs. Priekšsēdētāja kungs, es, protams, uzmanīgi izlasīšu jūsu pētījumu, bet es arī ar lielu, ļoti uzmanīgi klausījos eh, par šiem dažādiem risinājumiem, un mums, protams, politiķiem ir viegli nospraust mērķi, uh, kas jāsasniedz, bet tagad ir runa par konkrētiem pasākumiem, uh, uh, kas ir jāīsteno, un te jau ir tā problēma. Jūsu uh, pētījums uzstāšanās bija ļoti interesanti, es izpētīšu visu šo pasākumu un apakšpasākumu sarakstu, par ko jūs mums stāstījāt. Daži no tiem ir vispār zināmi, citi ir mazāk zināmi. Es gribēju jūs uzslavēt par šo prezentāciju, kas tiešām ir ļoti interesanti noderīga. Bet man ir viens jautājums. Kaut ko es mm, īsti nesapratu jūsu prezentācijā vai nesadzirdēju. Jūs runājāt par pasākumiem, kas būtu veicama līdztekus uh, augsagas uh, nodrošināšanai, uh, lai uzkrātu CO2 augsnē Eh, kādi vēl ir citi pasākumi atskaitot šo augu segu? Tagad Hauslinkungam vārds. Es negribu vairs atbildēt viņu kungam, bet, eh, nu, tas jau viss noskaidros pat no sevis. Gribēju pavaicāt sekojošo, jūs ļoti daudz runājāt par atsevišķiem pasākumiem, ko var eh, īstenot lauksaimnieki, bet jādomā arī par importu un eksportu. Ja mēs importējam uh, uh, sojas pup, pupiņas, tad eh, tās tiek eh, importētas no Dienvidamerikas, un tad tās netiek pieskaitītas kopīgai bilancei Eiropā, nu tad tas jau ir visai izdevīgi mums. Un mums ir eh, jāsaprot arī, ko Ķīna dara, un viņi arī ir ļoti lieli piesārņotāji, bet mums ir jādomā arī par importu un eksportu, jo, ja mēs vēlamies tādus godīgus aprēķinus, tad tas patiešām ir jāņem vērā tālāk. ja tiek runāts par um, min, mēslojumu, kas satur uh, slāpekli, vai tas tika minēts arī jūsu bilancē? Labi, ka jūs vispār pieminējāt šo uh, slāpekļu problemātiku. Un sapratāt, ka tas ir saistīts arī ar siltumnīca efekta gāzēm. Un jāsaka, ka šīs gāzes tik ilgi nebija apspriestas pēdējo gadu laikā. Mēs esam sapratuši, ka tas patiešām. Der schlechteren Klimabilanz der Landwirtschaft. Aber dann hätte ich doch eine Frage, weil Sie jetzt gesagt haben. Äh, Un ir arī atzīts, ka sniego gāze rada nopietnus atmosfēras traucējumus. Es zinu arī pētījumus äh, no Vācijas, kur ir runāts par uh, tādiem zemes apstrādes veidiem, kas rada lielākus slāpekļu izmešus un tas nav pietiekami labs risinājums, jo tad ir nepieciešams vairāk pesticīdu un tie, tās ir ļoti sarežģītas uh, zemes apstrādes tehnikas, tās ir iespējams, negribu apšaubīt, bet uh, Ja tiek izmantoti arī herbicīdi, vajadzētu uzdot jautājumu, vai ir iespējams, ka, eh, piemēram, lauksaimnieks sākumā kaut ko ir darījis, lai uzlabotu šo oglekļu nospiedumu, bet beigās eh, šādam pasākumam nav cerētais efekts, un, un kopumā izvērtējot pēc ilgāka laika, tas vairs nav bijis eh, tik veiksmīgs, un beigu beigās tomēr jāizmanto vairāk ķīmijas, izmantojot zemes apstrādes tehnikas. Paldies! Proszę pan poseł Des i następnie oddam głos e, panom. Tagad vārds Desa kungam un pēc tam došu e, vārdu runātājiem. Wir sind wieder etwas schlauer geworden und bin aber noch nicht ganz schlau geworden. Ich hätte dann die. Šo to esmu uzzinājis. Bet īstenībā nepietiekam daudz, jo man ir četri jautājumi. Pirmām kārtām Ja runā par CO2 emisijām, uh, kādos apstākļos vislabāk izaug kvieši otram kārtām, ja tiek īstenoti uh, kādi 20% šo pasākumu, uh, kā tas varētu ietekmēt vispasaules CO2 izmešus, vai var aprēķināt arī izmaksas trešām kārtām? Esam presē lasījuši, ka CO2 emisiju apjoms ir rekordliels un tas turpina pieaugt katru gadu. Kādēļ 16 gadu garumā nav uh, palielinājusies temperatūra pasaulē? Trešām kārtām augsnes apstrāde, zemes apstrāde. Esmu lasījis vēstures grāmatas un esmu izlasījis, ka vismaz Dienvidu Vācijā viena trešdaļa uh, no lauksaimniecībā eh, izmantojamās zemes tika atstāta atmatā. Bet tajā gadā, kad šī zeme tika atstāta atmatā, tad eh, aram zeme tika apstrādāta kādas 4-5 reizes, un tas uh, nozīmēja lielāku uh, ražu no 1930. līdz 60. gadam bija liels uh, augstums, un mēs, es domāju, ka tas nav saistīts ar, uh, teiksim, aram, ar, aršanas tehniku vai kaut ko citu. Paldies! Uzstājuši padovi między sobą kolejność Paldies, eh, liels paldies eh, jautājumu uzdevējiem, un tagad eh, mūsu viesi paši izlēma, kurš pirmais sāk atbildēt uz jautājumiem. Merci, peut-être. Paldies. Varbūt atbildēšu pirmais un centīšos atbildēt Aņo kungam un Hauslinga kungam. Pētījumā, par kuru jums stāstīju, kā es jau sākumā to precizēju, mēs izvērtējām pasākumus, ar tādu nosacījumu, ka netiek samazinātas ražas. Mēs gan pieļāvām nelielu ražu samazinājumu, bet nelielu, jo patiesi mēs nevēlējāmies izvērtēt tādus pasākumus, kas ievērojami samazinātu lauksaimnieciskās ražošanas apjomu Eiropā un šo problēmu pārvietot uz citiem kontinentiem. Un tas tā karikaturāli būtu uh, būtu labākais veids, kā uh, nodrošināt, lai lauksaimniecība Eiropā neradītu izmešus, būtu vienkārši uh, vairs uh, likvidēt Eiropas lauksaimniecību un importēt mūsu pārtiku bet nu, tā, tā mēs to nevēlējāmies, un tādēļ mēs arī eh, INRA izvērtējām pasākums, kas eh, neietekmē ražas vai tā samazina nenozīmīgi, lai nenotiktu tā, ka šīs emisijas tiek pārvietotas uz citām, citiem kontinentiem. Tālāk par oglekļa eh, uzkrāšanu lauksaimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, augsnē. Tās ir svīrā, nevienīgā, bet viena no svīrām, ko varētu izmantot. Un šis pasākums ir interesants tādā ziņā, ka lauksaimniecība dod pozitīvu ieguldījumu cīņā pret klimata sasilšanu Uh, līdz ar to lauksaimniecība, protams, uh, tiek uzskatīta kā emisiju radītāja, bet no otras puses tā var arī nodrošināt oglekļu uzkraušanu un uh, tādējādi dot labumu sabiedrībai. Protams, ir dažādi veidi, kā var uzkrāt oglekli augsnē, tātad vai nu uh, palielināt oglekļa uztveri augos, augi uztver oglekli so, fotosintēzes uh, procesā un tad šo uh, daļu šā oglekļa pēc tam iestrādāt augsnē, kur tas arī ilgstoši tiktu uzglabāts. Visas metodes uh, aug, uh, augsnes uh, segā uh, arī palīdz šos, šo ogleklu uz, uzglabāt, bet uh, ir arī tādas metodes, kas paildzina to laiku, kad ogleklis tiek uzglabāts augsmē, pirms tas atgriežas atkal atmosfērā. Tas ir vienkārši zeme neapstrādāt šādas metodas. Un ir vēl metodes, kas palīdz uzkrāt oglekli biomasā, ainavā, kas ir saistīts ar uh, mežsaimniecību vai teiksim, dzīvžogu stādīšanu, koku audzēšanu, tīrumu malās. Tas nozīmē, ir vairāk koku, kas uzkrāja oglekli un līdz ar to šis oglekļu daudzums, kas uzkrājas, palielinās. Es Gribēju arī piebilst pāris lietas uh, Pelrēna kunga sniegtajā atbildēji. Runājot par skeptisko attieksmi pret uh, lauksaimniecības uh, nodrošināto emisiju samazinājumu. Es esmu strādājis ar 150 lauksaimniekiem, īstenojot mūsu uh, pētīto pasākumu kopumu, un mēs konstatējam, ka galvenais, ko mēs darām, mēs uh, izglītojam lauksaimniekus par darbu viņu pašu saimniecībās, un uh, visa tā rezultātā lauksaimnieki zina, kā strādā lauksaimniecība, kādas ir iespējas, kādi ir ierobežojumi, un līdz ar to viņi arī var labāk uh, prognozēt savu nākotni kā Pelrāna kungs teica, pasākumus, ko mēs koncentrējāmies, uzlabo lauksaimnieku konkurētspēju. Kā jau es norādīju, mēs sadarbojāmies ar 150 uh, lauksaimniekiem trīs gadu laikā, mēs viņiem neko neuzspiedām, viņi veic šos pasākumus brīvprātīgi. Un uh, ir uh, jāsaprot, ka jā, lauksaimnieki veic šādus pasākumus, viņi cer gūt peļņu, viņi negrib sagraut savas lauksaimniecības, eh, lauksaimniecības eh, ekonomisko stāvokli. Šādi pasākumi var iekļaut skatīties arī uh, kopējās lauksaimniecības politikas nākotnē. Mēs strādājām ne tikai pie zaļināšanas pasākumiem, mēs aplūkojām veselu pasākumu kopumu. Uh, daļa no šiem pasākumiem varētu iekļauties otrajā pīlārā vai pašreizējā sistēmā šeit ir iespējams liels sinerģijas efekts, izmantojot šos uh, mūsu minētos pasākums. Un atbildot uh, Kapulas Santos kungam par CO2 uzkrāšanu augstnē vai ekoloģiskajā infrastruktūrā. Mūsu secinājumi no, no sadarbības ar lauksaimniekiem uh, patiesībā pasākumi attiecībā uz uh, enerģijas patēriņu nav visefektīvākie attiecībā uz CO2 izmešiem, bet lauksaimniekiem šie pasākumi šķiet vispievilcīgākie, jo tie nodrošina arī izdevumu samazinājumu. Šie pasākumi ir lēti, kaut arī tiem varbūt nav varbūt tik liela ietekme, bet tie ir uh, arī vieglāk uh, īstenojami runājot par izmešu samazinājumu saimniecībās, tad jāsaprot, ka pašiem lauksaimniekiem šie pasākumi ir jāveic nevis kādai trešajai pusei. Un tādēļ ir jāizvērtē šie tie pasākumi, kas ir, kam ir liels potenciāls, bet kas arī lauksaimniekiem šķiet viegli izmantojami un uh, lēti. Tātad jā, jādomā arī par psiholoģiskiem aspektiem. Un visbeidzot runājot par CO2 koncentrāciju atmosfērā, kad mēs sadarbojamies ar lauksaimniekiem, mēs jau nezinām, kāda ir šī CO2 koncentrācija atmosfērā, bet mēs uh, konstatējam, ka pasākumu rezultātā ir uh, Uh, reāls ieguvums lauksaimniekam. Vai nu ir augstāka rāža, vai uh, mazāki izdevumi, varbūt arī darba ietaupījums. Un ja lauksaimnieks konstatē, ka ir pieaugusi rāža, ka šie pasākumi ir izdevīgi, tad viņi tos arī turpmāk īstenos. Bet ja pasākumu rezultātā samazinās rāža, tad varbūt ir citi ieguvumi, kas atsver šo zaudējumu. Paldies, atbildot Hauslinga kungam par uh, importa iekļaušanu CO2 bilancē. Gribu teikt, jā, ka mēs ņemam vērā visu gan uh, lobarības importu, gan uh, minerālu mēslu importu, gan citus faktorus. Tas viss ir iekļauts aprēķinos un mūsu sadarbības programmā ar lauksaimniekiem mēs nosakam izmēšu avotus, eh, gan tiešos, gan arī tos, kas ir, eh, tā sakot, šīs plūsmas augštecē. Un mēs ierosinām pasākumus arī attiecībā uz pesticīdiem, tādēļ mēs eh, arī ziņojumā uh, runājam par šo definīciju, par uh, rot par šiem pasākumiem, kas varētu arī samazināt ilgtermiņā pesticīdu izmantošanu. Šeit ir trīs elementi, kas to var nodrošināt. Bardzo dziękujemy. W ten sposób dobrnęliśmy do końca. Paldies. Mēs esam tagad nonākuši līdz mūsu semināra noslēgumam. Visi jūsu komentāri, visi jūsu ierosinājumi un idejas eh, ir eh, arī eh, jāizteic naudas izteiksmē, un to, tas ir arī tas, ko nodokļu maksātāji sagaida no lauksaimniecības Un tādēļ arī kopējās lauksaimniecības politikas reformas ietvaros, Eiropas komisija ierosina zaļināšanas pasākums, un mēs parlamentā domājam, lai šie risinājumi būtu vienkāršāki, labāk realizējami, uh, un a, mēs arī strādājam pie kompromisiem šajā jomā. Es gribu pateikties visiem mūsu viesu, viesiem, kas uzstājās a, mūsu politikas departamentam, kas organizēja šo uzklausīšanu. Esam izskatījuši visu mūsu darba kārtību. Nākamā sanāksme notiks pirmdien 27 janvārī uh, pulksten 15. Esam uh, pabeiguši šodien darbu un vēlu visiem pavadīt uh, patīk.